colleagues, um, welcome to this uh, first meeting of the Libe Committee and a particularly warm welcome to. Dargie kolēģi, sveicu jūs šajā sanāksmē, gribēju sirsnīgi sveikt arī jaunos kolēģis, pieņemsim darba kārtības uzmetumu, pirmām kārtām par procedūru. Intfelds kundze, lūdzu, Sofija. Paldies, priekšsēdētāji. Of... Domāju, ka varu runāt visu nīderlandiešu kolēģu vārdā un arī citu kolēģu vārdā. Ja mēs varētu uh, izrādīt uh, savu cieņu pagājuši nedēļu notriektās lidmašīnas upuriem, nākamā iespēja to darīt būs tikai nākamajā, uh, mēn, nākamajā plenārsēdē septembrī, un man tas šķiet gluži aplami. Un vēl gribu teikt, ka esmu nepatīkām pārsteigta par to, ka Eiropas Savienības institūcijas klusē, tajā skaitā Eiropas parlaments, un mūsu tīmekļa vietnē pat šis notikums nav pieminēts. Es cerētu, ka mūsu priekšsēdētājs sasauktu uh, atvērtu konferenci nākam eh, šonedēļ, lai aprunātu šo jautājumu, bet eh, nu, viņš šķiet gaidīs līdz septembrim, bet mēs vismaz varētu uh, raidīt pareizo signālu mūsu komitejā. Paldies, Sofija! Vēlos atgādināt jaunajiem eh, komitejas locekļiem, ka plenārsēde ir vislielākā eh, sanāksme, kāda ehm, vispār parlamentā ir un būs šodien, un tādēļ mums vajadzētu šo ierosinājumu iekļaut darba kārtībā, plenārsēdes darba kārtībā, un eh, tādēļ lūdzu aicinu jūs tagad piecelties un izrādīt cieņu bojāgājušajiem. Thank you very much. Paldies. Un paldies, Sofija, ka ierosinājāt. Kolēģi, vēlos sveikt jūs eh, pirmajā Lībes sanāksmē. Un pēc šīs sēdes jūs noteikti būsiet ļoti noguruši un nevarēsiet vien sagaidīt, kad varēsiet doties atvaļinājumā. Tomēr vēl arī rīt mums vēl ir ļoti daudz darāmā. Eh, man te ir daži paziņojumi san sanāksmes sākumā. Tātad jaunajiem komitejas locekļiem es iz, eh, paskaidrošu eh, atsevišķus jautājumus. Kad es pirmo reizi biju šajā komitejā, man nekas netika paskaidrots. Un varbūt vecajiem komitejas locekļiem tas būs gadlaicīgi, bet man tomēr tas ir jāpaskaidro. Katra sanāksmes sākumā būs priekšsēdētāja paziņojumi. Un, jā, mēs par tiem runāsim, pirms mēs uh, turpināsim darbu pie darba, uh, pie darba kārtības. Jums priekšā ir mape. Kad es to saņēmu, es to eh, neizlasīju, nu tā nebija gluži laba doma. Tādēļ lūdzu iepazīstieties, jo īpaši jaunie komitejas locekļi ar šīs mapes eh, saturu. Eh, arī citu komiteju pārstāvjiem šī informācija būs noderīga. Mēs pieņemam daža, lēmumus kopā ar dažādām citām komitejām par ļoti dažādiem lēmumiem. Šo mapu ir izstrādājis mūsu sekretariāts un to informācija tajā ir kārtīgi noderīga. Mēs, eh, mēs runāsim par ļoti dažādiem jautājumiem, tomēr vēlos jums atgādināt, ka šajā komitejā eh, mēs eh, nodarbojamies arī ļoti plašu jautājumu loku, kur vajadzīgs, vajadzīgs arī papildu darbs. Mēs es domāju, ka pieredzējušākajiem, pieredzējušākajiem kolēģiem arī vajadzētu. Um, That, that have. So for... Vajadzētu piedalīties mapping exercise uh, uh, uh jautājumos. Uh, te ir runa par, uh, par plašu jautājumu loku. Uh, par datu pol aizsardzības politiku, mm, narkotiku tīniecību un tā tālāk. Tātad, eh, tātad eh, visi likumdošanas akti, aktiem ir sastādīts grafiks pēc datumiem un um, tiks izstrādāti atzinumi, rezolūcijas. Um, pēc šī grafika. Mēs eh, uztveram kā pašsaprotamu, ka eh, š, ir citi kolēģi ir ieguldījuši darbu pie šiem dokumentiem, tomēr mums ir jāņem vērā grafiki, šie uh, likumdošanas uh, aktu grafiki, um, sastādot ēnu referents ziņojums un tā tālāk. Tātad šis grafiks būs pieejams droši vien oktobrī, uh, un lūdzu pievērsiet tam uzmanību. Šai komitejai šis grafiks ir jau īpaši aktuāls jo mm, tajā, ir apsk tajā būs iekļaut ļoti daudz mums svarīgi jautājumi. Vēl viens jaunums, eh, ko mēs centīsimies ieviest, ir eh, eh, polit, tas, tā saucamie politikas brīfingi. Tas būs no rūdens. Te, piemēram, būs iekļaut arī datu aizsardzība, kas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, komplekss jautājums. Un, mēs sadarbosimies gan ar sekretariātu, gan ar komisiju un ar politikas e, ekspertiem. Tātad pirms jūs e, ķersieties pie e, darba, šādi politikas brīfingi ļaus jums gūt vispārīgu ieskatu. Piemēram, datu aizsardzības jautājumos un citos jautājumos. Tātad tas ir trešais elements, kurus vēlējos pieminēt. Nākamais punkts. Tātad 10.30. Mēs sagaidīsim divus Itālijas prezidentūras ministrus šeit mūsu sanāksmē. Tomēr vispirms mēs runāsim par mūsu budžetu. Un Tomas Čečevskis, mūsu, viens no mūsu jaunajiem komitejas locekļiem, sniegs tādu īsu prezentāciju par budžeta projektu. Vispirms mēs dosim vārdu komisijas pārstāvim, un pēc tam jūs, eh, Zdegovski kungs, eh, varēsiet uzstāties ar savu prezentāciju, un varbūt arī citi kolēģi vēlēsies izteikties. Tātad vispirms eh, komisijas pārstāvis Džamorāns, nodaļas priekšsēdētājs. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Vispirms vēlos jūs apsveikt ar iecelšanu amatā ar Libi komitejas priekšsēdētāju amatu. Mēs uh, iekšlietu un ģenerāla uh, direktorātā sadarbosimies ar uh, jums turpmāko gadu laikā pietiekam daudz. Vēlos arī apsveikt Tomašu Ždekovski, es atvainojos, ja izrunāju jūsu uzvārdu nepareizi, par, ar, ar jauno um, a, referenta amatu budžeta jautājumos un vēlu viņam visus iespējamos panākumus šajā svarīgajā uzdevumā. Tāpat uh, Ehm, priecājos redzēt pazīstamas sejas šajā komitejā un ehm, tāpat vēlos ehm, apsveikt jaunpienācējus. Runājot par 2015. gada budžeta e, likumprojektu, dažas vispārīgas piezīmes un tās, kā, kā tiks sastādīts komisijas priekšlikums un kādēļ tas tiks sastādīts tieši tādā veidā. Vispirms eh, daudzgadu finanšu schēma, ko mēs saucam par MMF, kas tika apstiprināta 2014. gadā, nodrošina tādu stabilu pamatu, eh, uz kura eh, pamata tiks saga sagatavots jaunais budžets līdz 2020. gadam vēlos uzsvērt, ka saistība aprepriācijas, kas tika pieprasītas komisijas priekšlikumā attiecībā uz 2015. gada budžeta likuma projektu, programmām un fondiem um, politikas jomās, ar kurām strādā šī komiteja, atbilst precīzi tiem skaitļiem, kas ir paredzēti daudzgadu finanšu schēmā. Saistītie pieprasījumi par maksājumu apropriācijām tikuši rūpīgi aprēķināti un uh, summas ir pietiekams, lai varētu aizsākt jaunu programmu un fondu darbību. Tātad, lai būtu pieejams pirms finansējums un lai varētu slēgt un pabeigt uh, jau iesāktās programmas. Kas attiecas uz decentralizētām aģentūrām, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums mūsu politikas jomā, jo tās. Uh, Eh, tās eh, ir svarīgs mūsu darba punkts. Kas attiecas uz personālu, tad 2014. līdz 2020. gadam eh, ir paredzēts samazināt personāla, personāla daudzumu. Komisija ir ņēmusi vēlā, vērā samierināšanās procedūras iznākumu. Uh, Tad, piemēram, Europols ir saņēmis eh, divas papildu budžeta pozīcijas šajā samierināšanās procesā un 2015. Eh, gada budžeta likumprojektā komisija eh, turpinās pārnest iepriekšējā gada pārpalikumus. Es gadījumā tas nozīmē, ka budžeta likumprojektā būs tikai jaunas aprepriācijas, eh, lai nodrošinātu stabilu budžeta darbību 2015. gadā. Atbilstoši aģentūra finanšu uh, regulām, uh, komisija ir nolēmusi uh, piespriest soda naudas aģentūrām, ja tās nav pilnībā izmantojušas pagājušā gadā piešķirtos līdzekļus. Uh, Eh, soda naudas ir piešķirtas eh, šādi 2%, 2% soda nauda par, ta, par to, ja komisijas piešķīrumi nav apgūti vismaz 5% apmērā un 2% samazinājums pār maksājumu apropriāciju atcelšanu vairāk kā 5% apmērā. Proti, ka nav izmantoti vairāk kā uh, eh, 5% no uh, budžeta. Eh, savas īsās prezentācijas noslēgumā vēlos eh, minēt dažus 15. gada skaitļus salīdzinājumā ar šo gadu, 2014. gadu, un man šķiet, ka iznākums būs pozitīvs. Integrācijas un patvēruma fonda eh, jomā, kas ir tāds jauns fonds, tā skaitā bēgļu un integrācijas fonda jomā ir saistību apripācija jomā ir 3% pieaugums un 140% pieaugums maksājuma apripācija jomā. Kas attiecas uz iekšējās drošības fondu, tā skaitā ārējo robežu fondu, uh, Pieaugums ir gandrīz par 3% saistību apropriāciju jomā un vairākā par 20% maksājumu apropriāciju jomā. Tie ir ievērojami pieaugumi, un tas palīdzēs mums uh, izpildīt savas pas, esošās līguma saistības. Parlaments pagājušajā gadā pamatoti mūs kritizē, tāpat kā 2013. gadā viņums izteica līdzīgu pro, kritiku, ka uh, E, apropriācijas nav e, pietiekamā līmenī. Tātad 140% pieaugums un 20% pieaugums šajās manis minētajās jomās ir e, pierādījums tam, ka mēs esam ņēmuši vērā jūsu kritiku. Tieslietu un aizsardzības jomā, tāpat arī narkotika tirzniecības novēršanas jomā pieaugums ir gandrīz 3% saistību apropriāciju jomā un gandrīz 20% maksājuma apropriāciju jomā. Kas attiecas uz aģentūrām, tad uh, kopējais piepras, uh, pienesums no ES iekšlietu jomā 2015. gadā tiks paaugstināts vairākā par 10% salīdzinājumā ar 2014. gadu. Tas ir ievērojams pieaugums un te, tas ir, te runa par Eiropolu, kur pieaugums būs par 13% eh, un uh, eh, IT sistēmu jomā šis pieaugums būs 22%. Kopējais ES uh, eh, pienesums uh, abām, šīm abām ties, tiesību aizsardzības aģentūrām uh, tiks paaugstināts uh, nedaudz vairāk par 1% salīdzinājumā ar 2014. gada budžetu. Es ceru, ka šis vispārējais eh, pārskats eh, palīdzēs jums labāk izprast komisijas priekšlikumu un aizsāks diskusijas šajā komitejā. Paldies, ka uzklausījāt. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu referentam Zdekovski kungam. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi un kolēģi. Vēlos vēlreiz pateikties par uh, to, ka uzticējāt man šo darbu. Esmu izskatījis Eiropas komisijas uh, priekšlikumu, kā arī balstījis savu darbu šī gada martā saņemtajām vēstulēm, kuras tik Eiropa, šī komiteja bija nosūtījusi Eiropas komisijai. Vēstulēs bija izteikta mūsu kritika par komisijas priekšlikumu ja mēs vēlamies paaugstināt apropriācijas aģentūrām tādām kā Europol, Eurolisa un Frontex, jo tās ir aģentūra, kā aģent, tās ir aģentūras, kam ir jā, jārēģē uz starptautiskajiem notikumiem un jāgāda arī priekšējo drošību. Tātad mans uzskats ir tāds, ka ir svarīgi rīkoties šajā jomā. Eiropas komisija ir centusies paaugstināt šo aģentūru budžetu. Tas, manuprāt, paaugstinās eh, Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Tāpat arī vēlos piebilst, ka ir jomas, Eh, kur mums tomēr jāizsaka komentāri. Vēlos minēt dažus, eh, dažus galīgos termiņus. 27. augustā ir pēdējais termiņš grozījumu iesniegšanai par atzinumu, kas ir jūs priekšā. 1. vai 2. septembrī mums būs ēnu referentu sanāksme, un 3. septembrī mēs balsosim šajā komitejā. Tad no manis tas būtu viss. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, varbūt 27. augusts, jā, 27. augusts ir galīgais termiņš, taču to mēs vēl varam precizēt. Paldies par jū, arī jūs par jūsu pirmo uzstāšanos šajā komitejā jaunā komitejas locekļu uh, amatā. Kazekungs pirmais vēlas uzstāties lūdzu. Jā, priekšsēdētājs vēlos runāt kā Aldēs ēnu referents. Priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi, Alde var atbalstīt šo atzinumu un tajā paustās prioritātes. Vēlamies pateikties referentam par šo līdzsvaroto ziņojumu. Šobrīd vairāk nekā jebkad iepriekš mums ir svarīgi uh, ievērot taupību budžeta jautājumos un uh, tāpat ir jārūpējas par pietiekamu finansējumu aģentūrām, uh, lai tās varētu īstenot savas uh, funkcijas. Man ir prieks, ka ir paaugstināts Frontexa budžets, un mēs rūpīgi sekosim tam, lai aģentūra efektīvi izmantotai piešķirtos resursus. Mēs pie, uh, mēs piekrītam, ka Frontexam ir vajadzīgs papildu personāls, lai tā varētu efektīvi izpildīt savus uzdevumus. Vēlamies arī uzsvērt, ka ir svarīgi nodrošināt pietiekamu resursu apjomu arī vidusjūras īpašai aģentūrai, kas attiecas uz atbalstu patvēruma, meklēt atbalstu organizācijai, tad šeit varbūt vajadzētu piešķirt vairāk resursu. Um, Tomēr mēs eh, ieteiktu eh, nevis paaugstināt budžetu kā tādu, bet varbūt samazināt budžetu kaut kādās atsevišķās eh, jomās. Iepriekšējā pilnvaru termiņā Libe lūdza pamatot ES Eirolīsa budžeta paaugstināšanu. Uh, lielapjoma informācija tehnoloģiju sistēmas vēl nenozīmē, ka automātiski ir jāpiešķir lielāks budžets. Mēs vēlamies lūgt komisiju paskaidrot, kādēļ šai jomā bija nepieciešams tik ievērojams paaugstinājums. Un kas attiecas uz likuma normu ievērošanu, Eiropas tiesa savā aprīļa lēmumā lēma, ka Uh, informācijas datu direktīva nav, nav uh, pieņemama, un tādēļ komisijai vajadzētu noskaidrot, vai uh, konkrētas programmas un iniciatīvas, kas tiek finansētas no iekšējās drošības fonda, uh, varētu sajust šī lē, uh, tiesas uh, lēmuma ietekmi. Uh, Uh, un, un kāda būs komisijas politika datu uh, uzglabāšanas jomā un finansējuma piešķiršanai. Nākamais. Uh, Dins Demēres. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, man ir viens komentārs un Eh, es, protams, varētu eh, eh, pakomentēt par finansējumu piešķiršanu šīm aģentūrām, un te man ir daudz kritikas. Mums nevajadzētu runāt par to, kā tērēt vairāk, bet par to, kā tērēt gudrāk. Mums vajadzētu īstenot budžetu daudz Uh, veiksmīgāk. 2014. Uh, salīdzinot 2014. un 2015. gadu ir 12% paaugstinājums. Uh, saskaņā ar komisijas datiem 13% paaugstinājums. Tātad šis budžeta pieaug, pie, budžeta pieaugumam Europol aģentūrai vajadzētu uh, nosekt IT sistēmas, informācija tehnoloģijas sistēmas, kā arī palīdzēt cīnīties ar kibernoziegumiem. Tomēr, kas reāli notiek personāla jomā, tad nu, mums ir institūciju nolīgums, kur ir vienoš, vienošanās par budžetu 2014. līdz 2020. gadam, un tur bija vienošanās samazināt uh, Eh, personāla eh, apjomu attiecīgajās aģentūrās 5 gadu laikā par 5%, un šīs politikas eh, ietvaros policija ir ieteikusi 2015. gadā likvidēt desmitas, desmit amata pozīcijas Europola aģentūrā, kā arī um, citās aģentūrās. Tas, protams, ir pozitīvi, tomēr kopumā Tas ne, nenozīmēs, ka Eiropola varēs veiksmīgi īstenot tā mērķus un izpildīt savus pienākumus. Ehm, te ir tāda acīm redzama pretruna. Tad Eiropola nepieprasa lielāku budžetu. Eiropola ir apmierināts ar tam piešķirto budžetu, tomēr viņiem ir vajadzīgs papildu personāls, vairāk cilvēku. Uh, Un tādēļ mūsu pienākums ir izpildīt to, ko viņi ir lūguši, teiksim, nodrošināt vairāk pagaidu, eh, pagaidu amata pozīciju, pagaidu aģentu pozīciju. LG3 jomā. Tas nozīmētu 3 miljonus e, eiro no budžeta, lai finansētu šos, šos papildāmatus. E, Tomas ir piedāvājis e, priekšlikumu, un es to pilnībā atbalstu. Man ir daži iebildumi, tāpēc es iesniegšu grozījumu. Tomēr mans priekšlikums kopumā ir tāds, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai šie pagai, šīs pagaidu amata pozīcijas uh, darbotos efektīvi, un kā priekšsēdētājs teica, ir, eh, te ir vēl viena pretruna. Komisija vēlas, lai aģentūras eh, tiktu apvienotas, taču, mm, manuprāt, jā, laikam šis Komisija nepieminēja, ja šīs aģentūras tiktu apvienotas, vai tad ietaupījums būtu aptuveni 17 miljoni eiro no 2015. gada. Un tad viena finanšu gada ietveros eh, ir paredzēts 12 miljonu pieaugums. Eh, priekšsēdētāji, es vēlos vērsties pie komitejas, kā uh, parlaments ļoti uzmanīgi vēro tās darbu un analizē ne tikai e, budžeta e, sastādīšanas procesu, bet arī budžeta izpildes e, procesu. Tomas, mēs atbalstīsim jūsu ziņojumu un mēs iesniegsim grozījumus līdz minētajam termiņam. Paldies priekšsēdētāji. Um, Paldies, Dievs, Demēras kungs. <coughs> Thank you very much. Dear colleagues, First of all, I would like to start. Paldies, uh, dārgie kolēģi. Gribēju pateikties kolēģim par uh, izcilu paveikto darbu. Īstenībā viņš to uh, paveic ļoti īsā laika sprīdī. Atzinums man šķiet veiksmīgs, un es domāju, ka tas ir tapis pietiekami rūpīgi izvērtējot komisijas priekšlikums 2015. gada budžetam. Man ir. Uh, Daži jautājumi, kas rada uh, raizes. Trešais punkts, kur ir runāts par Eiropas uh, bēgļu atbalsta centru. Ņemot vērā uh, pašreizējo situāciju, mums ir jārunā striktāku valodu. 2013. gadā pieņemtā patvēruma pakotne ir jāīsteno nākamo gadu laikā. Uh, centram tas nozīmēs papildus darbu. Es noteikti iesniegšu grozījumu par šo punktu vēlāk. Un jāsaka, ka sociāldemokrātu grupa uzskata, ka komisijas piedāvātajā budžetā 18. rubrikā uh, iekšlietām ir nepieciešams vairāk resursu, lai varētu īstenot labāku imigrantu atgriešanas politiku viņu mītnes vietā. Un mums ir jāpadomā par labāku līdzsvaru starp apgriešanas politiku un integrāciju. Par piekto un sesto punktu uzskatu, ka Libe Komitejai nevajadzētu pieprasīt budžetu palielināt par tām jomām, par kurām vēl neesam noslēguši sarunas. Europol regula vēl joprojām nav pieņemta, līdz ar to nav attaisnojami prasīt paaugstināt šai iestādē atvēlēto budžetu. Tālāk. Uh, iebraukšanas, izbraukšanas sistēma, tās augtās viedās robežas. Arī šī sistēma ir ļoti pretrunīga, un es eh, ar grozījumu mēģināšu uzlabot arī eh, priekšlikuma lingvistisko versiju. Un tagad ar nepacietību gaidīšu arī ēnu referentu tikšanos. Un visu beidzot vēlējos lūgt jūs atbalstīt manu priekšlikumu par pilotu projektu. Uh, Uh, kas ir domāts, lai varētu labāk um, radīt sinerģiju starp ES budžetu, Eiropas Savienības cilvēktiesību politiku un reģionālo politiku, rūpējoties par Romu labāku integrāciju un lai izvairītos no segregācijas un piedāvāt labākas iespējas Romu bērniem. Ja Eiropas eh, Savienības valdības eh, domā nopietni, ka nodarbinātība un eh, izaugsme ir galvenās prioritātes, tad jādomā par visiem tās teritorijā dzīvošiem. Viršjā kundze, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président, merci. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties referentam un būšu gana lakoniska. Man nebija pietiekam daudz laika, lai ar šo priekšlikumu iepazītos ļoti detalizēti, bet runājot par budžeta izlīdzināšanu, man ir radies visai nelāks priekšstats drošības jautājumi, tiesiskuma jautājumi, pilsoniskās brīvības, cilvēktiesības, nu te eh, katastrofāli trūkst līdzsvara visvairāk līdzekļu ir atvērēts, tā teikt, drošības jautājumiem. Bet tas vairāk uh, tas ir saistīts ar Frontex un citām programmā, programmām, patvēruma un integrācijas programmām, un mani tas patiešām neapmierina. ņemot vērā jauno programmēšanu, izlīdzināšana nav notikusi visai veiksmīgi. Pārāk daudz tiek atstāts dalību valstu ziņā. Un tie, kas jau ir strādājuši šajā komitejā iepriekšējos sasaukumos, zina, ka dalību valstīs vēl ir jādara ļoti daudz, ja jūs vēlaties atkal izvairīties no atkārtotām traģēdijām eh, vidusjūrā. Es iesniegšu arī grozījumus, un es, protams, arī eh, ar nepacietību gaidu ēnu referentu tikšanos. Jā, paldies. Nu, jā, mēs gribam darboties tiešām tādā aktīvā mužā garā, kā tas ir redzams šodien. Varbūt, ka komisija vēlas atgriezties, eh, vēl pakomentēt deputātu teikto. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs, eh, centīšos būt gana kodolīgs, bet kolēģi pauda ļoti interesantus viedokļus, un es, protams, visu rūpīgi arī atzīmēju savos pierakstos, ja mēs runājam par Frontexu. Pirmām kārtām līdzekļi, kas ir piedāvāti 2015. gada budžeta tāmē, ir tā, tie līdzekļi, ko ir pieprasījušas pašas aģentūras. Un tāpat ir jānorāda, ka budžets nav iecirsts akmenī, tas ir elastīgs instruments, tādam tam ir jāsaglabājas un Eh, visu laiku taču jums nāks arī strādāt pie budžeta grozījumiem. Ja apstākļi laika gaitā mainās un eh, tā tas šajā lauciņā notiek, tad, protams, vienmēr ir iespējams iesniegt budžeta grozījums, it sevišķi attiecībā uz vidusjūras reģionu. Tur aktīvi darbojas gan Frontex, gan Eiropas patvēruma atbalsta aģentūra. Gribu teikt, ka Rītekungs, eh, ģenerāla direktors, šo pēcpusdienu ieradīsies pie jums. Viņš runās par vidus vidusjūras darba grupu, un jums būs iespēja ar viņu apspriest visus aktuālos jautājumus. Viens jautājums, par kuru runājām, bija tas, ka nevajag automātiski budžetu paaugstināt. Varbūt vajadzētu labāk un lietpratīgāk izmantot esošos līdzekļus. Tātad mēs ar to pašu līdzekļu apjomu vai pat ar mazāku līdzekļu apjomu varētu mēģināt izdarīt vairāk un labāk. Ja mēs runājam par darbinieku skaitu aģentūrās, tas arī ir jautājums, kas joprojām ir tāds ļoti degošs un Mēs, protams, to ņemam vērā, bet aģentūras ir apņēmušās samazināt darbinieku skaitu, tāpat kā padome, komisija un parlaments par 5%. Un dotais solījums ir jātur. Aģentūrās eh, katrā ziņā ir visai maz manevrēšanas iespēja šajā kontekstā. Un visu beidzot, Līsa. Vajadzēja modernizēt vīzu informācijas sistēmu, un tas, eh, tam ir jānotiek 2015. gadā, līdz ar to šai aģentūrai ir nepieciešama līdzekļi, un eh, šī modernizācija, protams, ir saistīta ar augstām izmaksām. Paldies! Priekšsēdētais, es gribēju pateikt, ka grozījumi ir jāiesniedz uh, līdz 27. augusta pusdienas laikam, un, diemžēl, grozījums var iesniegt tikai angļu valodā. Ne jau tādēļ, ka angļu valoda ir mana dzimtā valoda, nē, vienkārši, nu, tā neveiksmīgi ir sagadījies. Nu, jūs varat, protams, protestēt, un ja jūs esat uh, jaunievēlēt šai komitejā, jūs uh, varat vienkārši ieklausīties. Un es gribu teikt, ka Deprēkungs ir ne tikai šīs komitejas kādreizējais priekšsēdētājs, bet arī kādreizējais referents par budžetu, un jāsaka, ka budžets mums ir ārkārtīgi svarīgs, un Ir ļoti daudz aģentūru, kas iekļaus tieši mūsu kompetencē, un tām ir jāuzņemas ārkārtīgi daudz atbildības. Un paldies par visu veikto darbu, un kā teica Dzipre kungs, aģentūras patiešām veic lielisku darbu, un tad, kad es sāku, kad es Kad es sāku vadīt sēdi, tad iepriekšējais šīs komitejas priekšsēdētājs Lopes Agilāra kungs vēl nebija ieradies, bet tagad viņš ir zālē un es gribēju viņam pateikties par visu veikto darbu. Un e, šeit tā tad divi kādreizējo grupu e, komitejas priekšsēdētāji ir klātesoši. Paldies jums par visu! Nu, varbūt, ka ne visi to saprata, sāka priekšsēdētājs divi, iepriekšējie komitejas priekšsēdētāji tagad sēž zālē, nu tā ir svētība. Viņi nesēdēja zālē tad, kad es eh, šeit ierados. Un vēl kāds eh, paziņojums ir tehnisks problēmas ar dāņu valodu. Ja zālē ir kādi dāņu deputāti, viņi var runāt dāņu valodā, bet nebūs tulkojuma uz dāņu valodu. Nu, šķiet, vismaz viens dāņu deputāts mums ir. Un, un tas patiešām ir ļoti svarīgi, ka jūs varat uh, klausīties uh, tulkojumu savā dzimtajā valodā. Vai kāds vēlas vēl izteikties? Veržjākons, vai jūs gribētu ko piemetināt? Par kuru punktu? Par grozījumiem priekšsēdētāji. Ja es pareizi sapratu, mums tie ir eh, jāiesniedz tikai angļu valodā. Nu labi, mums eh, pietiek eh, laika to sagatavot, tie ir, tas ir vasaras atvaļinājuma laiks. Bet mums kādreiz ir bijis jāsagatavo grozījumi ļoti īsā laikā, varbūt turpmāk vajadzētu izvairīties no grozījuma sagatavošanas svešvalodā. Tātad tagad mums ir pietiekam daudz laika, bet ja kādreiz būs daudz īsāki termiņi un mums uh, grozījumi būs jāsagatavo angļu valodā, nu tas būs vienkārši neiespējami. Ir ļoti daudz jaunu deputātu Un mums varbūt nevajadzētu tagad uh, iedibināt tādas sliktas ieražas. Mums vajadzētu katrā ziņā rūpēties par valodu daudzveidības saglabāšanu. Paldies! Jā. That, that's something that I think we built in uh, if there were objections. Nu, mums ir pietiekami daudz laika, mums uh, ir elastība, bet 13. datums noteikti ir tas datums, kas mums varētu. Yeah, obviously. Not gonna be... 30. 30. augusts. Nu, vienmēr, vienmēr ir, var iesniegt līdz pusdienas laikam. Tas īpaši attiecas uz jauniem deputātiem. Tātad grozījums vienmēr var iesniegt līdz pusdienas laikam. Jāsaka, ka tagad mēs esam nedaudz ietaupījuši laiku. Gribēju pateikt jauniem deputātiem, ka tā ir laba zīme. Nu jā, nu, īstenībā esam pelnījuši aplausus par to. Jūs vēlaties runāt? Vai par kaut ko citu? Labi, es beigšu tagad par šo jautājumu. Tātad 10.30 pie mums ierodas Itāļu ministri Anna. Jūs gribat kaut ko piemetināt par procedūru vai ko citu? Ā, tā vispārīgi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sēdes sākumā mēs pieminējām uh, Malaizijas aviolīniju traģēdiju. Bet es gribu pateikt, ka pirms trim gadiem uh, 69 e, jaunieši tika nogalināti Norvēģijā Utojas salā un trīs cilvēki gāja bojā Oslo. Mums vajadzētu to apminēties. Jo bija vēlme iznīcināt e, jauniešus, kas ticēja demokrātijai un politikai un sabiedrības spēkam. Es gribēju vienkārši to atgādināt. Tātad pirms trim gadiem notika šī traģēdija. Paldies! Paldies, Anna! Jā. Esam to pieminējuši. Tagad eh, īs pārtraukums. Eh, sagaidīsim Itālijas eh, ministrus. Nedodieties pārāk tālu. Uzturieties tepat kaut kur zāles tuvumā. When are they, are they on the way?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 colleagues, we're going to begin the meeting. Darbie kolēģi, sāksim darbu. Colleagues, just one uh, bit of housekeeping before we uh, begin. Pirms dot vārdu Itāļu ministriem, gribēju pateikt, atsaucoties uz diskusijām par budžetu, tomēr termiņš ir 27. augusts grozījuma iesniegšanai. Jā, saskaņā ar notikumiem man tas jums ir jāpaziņo. 27. augusts atzīmēja to. Me, um, to well... Man ir liels prieks pie mums sveikt abus kolēģus no Itālijas prezidentūras, Alfāno kungu un Orlando kungu. Man bija tas prieks un gods piedalīties neformālajā iekšlietu un tieslietu ministru konferē, padomē. Es gribu teikt, ka padoma bija ļoti labi organizēta. Mēs runājām par savām prioritātēm, par šo uh, vidusjūras darba grupu un par datu aizsardzības stratēģiskajām vadlīnijām. Tātad gandrīz uh, visas uh, šīs uh, komitejas prioritātes tika apspriestas. Diskusijās mēs runājām par tiem jautājumiem, kas mums ir ļoti svarīgi, par pārvietošanu, Sīriju un arī par politisko situāciju un kā tas ietekmē mūsu darbu. Es gribēju jums pateikties par šo labi organizēto padomu, noteikti par to mēs runāsim, un kolēģiem būs gana daudz laika, lai uzdotu jautājumus ministriem. Tāpat kā man bija iespēja uzdot jautājumus šajā padomas sēdē. Pirmajam došu vārdu Alfāno kungam uz desmit minūtēm, un tad uzstāsies tieslietu ministrs Orlando kungs tāpat uz desmit minūtēm, un būs pirmā jautājumu kārta. Sākumā uzstāsies koordinatori, tātad jaunajiem deputātiem gribu pateikt, sākumā došu vārdus politisko grupu koordinatoriem. Ja viņi uh, būs disciplinēti un nerunās pārāk ilgi, tad mums būs pietiekami daudz laika, lai varētu uh, Uh, atvēlēt uh, uh, laiku arī citiem deputātiem. Pirmais ir Alfāno kungs, desmit minūtes, un pēc tam jums būs laiks atbildēt uz, domāju, ka visai daudziem jautājumiem. Lūdzu. Sono molto. Paldies, Frisai kungs. Esmu ļoti pateicīgs Morese kungām par to, ka mums ir šī iespēja būt šeit šodien Tiešām mm, vēlos jums eh, pateikties, eh, ka piedalījāties arī mūsu Milānas neformālajā sanāksmē. Un man tā tik tiešām ir liela privilēģija šodien būt šeit, šajā zālē, eh, kura ir veltīta ievērojamam Itālijas valstsvīram, kurš ticēja Eiropas vēlti, vērtībām un Eiropas nevis vienotībai šis eh, valsts eh, vīrs eh, kopš viņa nāvis pēc dažām nedēļām būs pagājuši 60 gadi. Alčīta Gasperi ir šis Itālijas valsts vīrs. Es apzinos, ka šis prezidentūras pusgads sākas ļoti sarežģītā laikā. Ir sācies jaunais Eiropas parlamenta sasaukums, būs jauna Eiropas komisija, būs eh, eh, jauni eh, komisāri ievēlēti. Un es domāju, ka ir ļoti būtiski divi priekšnoteikumi. Pirmais ir tāds, ka tāds, ka pareizā formula, kā mēs varam stiprināt Eiropas vienotību, ir eh, veiksmīgi izveidot tiesību aktu, un es eh, domāju, ka eh, no šīs komitejas darba lielā mērā ir atkarīgi Eiropas Savienības nākotnes darba rezultāti, jo ir skaidrs, ka iekšlietas un tiešlietas ir ļoti būtisks, būtiska Eiropas Savienības darba daļa. Un ir skaidrs, ka šīs komitejas rokās ir liela daļa no Eiropas Savienības nākotnes. Es eh, vēlētos teikt, eh, ka eh, mēs darīsim visu, lai mēs varam, varētu veiksmīgi sadarboties, jo parlaments pēdējā laikā ir kļuvis ārkārtīgi būtisks, ne tikai juridiski, bet arī tieši politiski. Un Itālijas prezidentūras mērķis iekšē, iekšlietu jomā būs sas, sastrādāties un ļoti cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, garantējot kontinuitāti iniciatīvām, kuras jau ir sākušās. Eh, kā arī sakojot eh, jaunajām vadlīnijām Sekojot eh, tam, eh, ko ir, ir eh, veikuši iepriekšējās prezidentūras un ko veiks arī nākamās, piemēram, Latviešu un Luksemburgas prezidentūras. Ļoti būtisks mums būs jautājums par migrāciju. Visa Eiropas Savienība tiek aicināta risināt šo jautājumu. Ļoti, šis ir ļoti vēsturisks brīdis, lai to darītu, lai rastu kāds risinājums. Mēs vēlamies ierosināt Eiropas līmeņa risinājums, un uh, tam mēs esam uh, veltījuši um, šo te Milānas uh, neformālo sanāksmu, kas ir iznāca 8. jūlijā. Un uh, kas izriet no vidusjūras darba grupas uh, darba rezultātiem, mēs uzskatām, ka nepieciešami nekavēties rīkoties, lai garantētu to, lai būtu nekavējoties panākta rezultāti imigrācijas jomā. Mums ir nepieciešams uh, Uh, cīnīties pret nelegālo imigrāciju. Un es vēlētos uh, atgādināt, uh, ka medicīnas darba grupa radās pagājušā gada oktobra padomē pēc traģēdijas, kurā Lampedūzā nomira vairāk kā 300 um, cilvēku. Un Itālijas prezidentūra vēlas ievērojumu darba daļu veltīt Eh, cilvēku tirdzniecības ierobežošanai. Un uh, prezidentūra vēlas veicināt tādas rīcība uh, politikas, uh, kuras skar tieši tir, cilvēku tirdzniecības upurus. Ir nepieciešams attīstīt dažādas operatīvās prakses, kā arī tad novērst gadījumus, kad cilvēki pazūd. Mēs uzskatām, ka jaunais uh, Eiropas parlaments un jaunā Eiropas komisija eh, cieši sastrādāsies, lai rastu kopīgus risinājumus pašreizējiem izaicinājumiem, eh, kā arī risinātu eh, iespējamās nākotnes problēmas, kas ir saistītas ar Eiropas ārējām robežām. Un šī iemesla dēļ, manuprāt, ir ļoti būtisks kāds priekšnoteikums tāds, ka šajā nav bijusi neviena liela federāla valsts, eh, kura iepriekš būtu eh, likvidējusi iekšējās robežas, kā mēs to esam izdarījuši ar eh, Schengenu. Mēs esam likvidējuši iekšējās robežas un tādā veidā Eiropas pilsoņiem ir uh, Eh, pienākums eh, visiem aizsargāt ārējo robežu, un eh, tāpēc Itālijas prezidentūra vēlas intensificēt darbu pie vairākiem pasākumiem, kas tiks realizēti prioritārā kārtā. Un mēs noteiksim vairākās, vairākas prioritātes, kas ir saistītas ar vidusjūras darba grupas darbu. Mēs vēlamies intensificēt Frontex darbu, lai šī aģentūra varētu veikt aizvien uh, ievērojamāko eh, lomu uh, darbā ar vidusjūras robežām, arī saistībā ar Mare Nostrum programmu. Vēlētos teikt arī to, ka runājot par programmām, kad mēs runājam par programmām, nav runa tikai par vidusjūras robežu. Mēs apzināmies, ka ir ļoti liels problēmas saistībā arī ar Eiropas austrumu robežu Un mēs centīsimies pēc iespējas vairāk izmantot uh, Eirosur sniegtos instrumentus, uh, lai uh, varētu aizsargāt jūras robežas. Un tajā pašā laikā mums arī vajadzētu veicināt attīstību kopējā ietvarā. Vajadzētu atvieglot legālās migrācijas nosacījumus. Un ļoti būtiski, kas man liekas strateģisks elements, ko es vēlos arī uzsvērt šai komitejai, un eh, par ko mēs runājām arī Milāna sanāksmē, mums ir nepieciešams attīstīt eh, aizvien spēcīgāku sadarbību starp eh, savienības iekšējām darbībām un ārējām darbībām. Mums ir nepieciešams šādas kopīgas sanāksmes Mēs eh, runāsim par Smart Borders pakotni, eh, kā arī eh, vīzu kodeksta pārskatīšanu, kā arī par direktīvu par ieceļošanas apstākļiem iedzīvotājiem no trešajiem, trešajām valstīm, kur šeit ir studiju vai pētniecības iemeslu vadīti. Un vēl būtisks mērķis mūsu prezidentūras laikā eh, būs eh, pabeigt Eiropas eh, patvēruma sistēmas izveidi, un tas ir tāds ir tās kopīgās tēmas, uz kurām mēs balsīsim mūsu vispārējo stratēģiju. Vēl viens būtisks pilastrs šajā visā ir drošība. Mm, te nav mm, vajadzīgs mētāties ar smalkiem citātiem, tomēr ir skaidrs, ka drošība ir uh, pamatnoteikums, lai varētu realizēt eh, cilvēku tiesības. Ir jāgarantē drošība Eiropas pilsoņiem. Tāpēc mums vajadzētu pārskatīt eh, Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģiju, un eh, prezidentūra ļoti citīgi strādās pie šī pārskatīšanas procesa. Ir ārkārtīgi būtiski garantēt uh, to, eh, ka tiek eh, aizsargātas fundamentālās eh, tiesības un tajā pašā laikā tiek risināts iekšējās drošības problēmas, arī saistībā ar trešajām valstīm. Mums ir jāveic liels darbs, tāpēc, ka stratēģijas pārskatīšanā vajadzētu konkretizēt uh, padomas uh, secinājums tieši saistībā ar iekšējo drošību Un uh, e, Eiropola un policijas sadarbība ir ārkārtīgi būtiski instrumenti, lai mēs varētu panākt progresu šajā sektorā. Un, kas attiecās uz prioritātēm, tad risks e, par uh, e, iepiltrēšanos uh, legālajā ekonomikā būs ārkārtīgi būtiska mūsu prezentūras tēma, arī uh, runājot uh, tieši par cīņu pret kriminālajām organizācijām, kuras vēlas piedalīties uh, pa pašvaldību izsludinātajos konkursos. Mēs stiprināsim cīņu pret korupciju Un ļoti eh, būtisks eh, arī eh, būs jautājums par cīņu pret terorismu. Būs runa par tieši cīņu pret terorismu visas savienības iekšienē, jo šobrīd ļoti sāpīgs ir jautājums par šo te lone wolves darbību terorismu jomā. Itālijai ir eh, labs eh, leģislatu eh, likumdošanas modelis tieši saistībā ar šiem uz naidu balstītajiem noziegumiem. Attiecībā uz kiberdrošību mēs ļoti daudz laika veltīsim šai jomai. Tas ir vēl viens ārkārtīgi būtisks elements. Milānas sanāksmē Mēs eh, to vēlējāmies eh, iekļaut mūsu um, darba kārtībā, kā arī jautājumu par civilo aizsardzību, tāpēc, ka mēs esam eh, īpaši pievērsušies katastrofu um, novēršanas jautājumam. Tā ir tēma Eh, kas eh, eh, dažkārt ir autonoma, dažkārt pie tās strādā iekšlietu ministri, bet ir skaidrs, ka mums tai īpaši jāpievēršas. Pateicos par uzmanību, esmu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, esmu gatavs arī atgriezties šajā komitejā un uzstāties par būtiskiem jautājumiem. Es domāju, ka mums priekšā ir ļoti intensīva darba un atbildības periods, bet es domāju, ka arī pateicoties uh, pozitīvai darbu dialektikai ar Eiropas eh, parlamentu, mēs varēsim efektīvā veidā uzņemties savu, um, savus pienākumus un eh, eh, dot darba virzienu tādai Eiropai, kura nākotnē kļūs aizvien Paldies! Paldies, Anģelīno, paldies, ka ieturējāties pie, pie šitā laika. Tagad došu vārdu Uh, Orlando kungam, kurš uh, sniegs uh, ieskatu tieslietu jomā, sasībā Itālijas prezidentūra, paldies. Marais kungs, paldies arī par to, ka piedalījāties Milānas sanāksmē. Paldies par šo ielūgumu šeit uzstāties. Vēlētos arī sveicināt visus šīs komitejas godājumos locekļus. Un es jo sevišķi vēlētos jums novēlēt veiksmīgu darba cēlienu. Ir skaidrs, ka šis sasaukums būs ārkārtīgi būtisks eh, Eiropai. Mums ir jāpārdomā eh, Eiropas eh, rīcība politikas, balsoties uz to, kas ir nepieciešams un ko vēlas mūsu pilsoņi. Arī Itālijas prezidentūra šeit dos savu ieguldījumu. Es domāju, ka. Tātad es Du, pilnīgi noteikti e, centīšos pozitīvi iesaistīties veiksmīgā sadarbībā ar e, padomi, kas attiecās uz manu uh, kompetenci, kā arī sadarbībā ar Eiropas parlamentu. Visā šajā pusgadā, kas uh, mums uh, ir priekšā, būs gan formāls sanāksmes, gan arī neformāls sanāksmes. Tas viss ļoti noturēs, lai veicinātu mūsu sadarbību. Tātad nu, eh, mērķi, lai stiprinātu Eiropas eh, tieslietu jomu sasībā ar fundamentālajām tiesībām, ir jāņem vērā katras dalībvalsts uh, tieslietu tradīcijas. Ir skaidrs, ka mēs vēlamies uh, veicināt uh, gan kriminālu tiesību attīstību, gan arī elektroniskās vidas tiesību attīstību. Šis jautājums tika diskutēts arī iepriekšējā neformālajā sanāksmē. Un uh, ļoti uh, būtiski ir arī uh, uh, veicināt sadarbību starp dažādām tieslietu iestādēm. Tas ir ļoti būtisks uh, elements, lai mūsu sadarbība būtu veiksmīga. Itālijas uh, Mm, valdība vēlas dot uh, vadlīnijas uh, uh, turpmākajam darbam un ņemot vērā Milānas sanāksmes darba rezultātus, vēlētos vēlreiz pateikties Morājas kungam un es vēlētos padomi lūgt mm, laicīgi pārskatīt šīs vadlīnijas gan operatīvā, gan likumdošanas mm, aspektā. Un te ir jāņem vērā specifiskās padomas kompetences Un e, šeit ir būtisks e, trīs e, tēmas - procedurālās garantijas, ko garantē Lisabonas līgums, kā arī ir jālīdzvaro Tamperes process. Un arī apusējās atzīšanas princips ir jāveicina, un to mēs tik tiešām centīsimies paplašināt arī saistībā ar eh, konfiscēšanu un eh, ir eh, būtisks arī izveidot tādas struktūras, kas ļautu sektora darbiniekiem un vietējiem tiesnešiem darboties ar aizvien sarežģītākiem juridiskiem instrumentiem. Līdzīgi citām dalībvalstīm mēs atzīstam, ka ir cieša saistība starp ap, tad, apsvērju tiesību atzīšanu. un ir nepieciešams arī veicināt apusēju uh, uzticamību starp tieslietu uh, darbiniekiem. Ļoti būtiski ir noteikumi, būtiska ir arī uzticība. Tik tiešām vēlos izmantot uh, šo uh, terminu, uh, lai mēs uh, noteiktu uh, šos te uh, jurisdikcijas uh, subjektus un dažādu valstu jurisdikcijas subjektus ir jāsadarbojas dalībvalstīm un ir jāsadarbojas arī tieslietu iestādēm. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai eh, noteikumi eh, tiktu eh, veiksmīgi īstenoti. Komisija jau noteica tikšanos ar Leiters kungu, kurš uzņemsies savus pienākumus. Es ceru, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga arī pie nākamajām iniciatīvām. Un es vēlētos norādīt uz eh, to, kādi būs mūsu prezentūras galvenie mērķi eh, tieši saistībā ar šīs komitejas darbu. Un, protams, eh, kā, gaidīšu arī jūsu jautājumus. Ir jāstiprina pastāvošie juridiskā sadarbības mērķi. Mēs vēlētos saglabāt ciešu saistību starp dažādu valstu darbu ir jāsamazina uh, riski, kas ir saistīti ar, uh, ar saistības ar legālo ekonomiku un nelegālo um, ekonomikas daļu. Vajadzētu arī sadarboties pie kopējiem mērķiem, kā piemēram uh, pie cīņas pret terorismu, cilvēku tirzniecību Ir jāveicina arī fundamentālo tiesību attīstība, e, kā arī ir e, pēc iespējas vairāk jāceņš aizstāvēt e, cilvēku personiskie dati. Uz daudz ko norādīja jau Alfāno kungs savā prezentācijā. Ir ja nepieciešams noteikt jaunu normatīvo ietvaru personas datu aizsardzībai. Itālijas prezidentūra vēlas arī izveidot kopīgo ietvaru darbam eh, pie iekšlietu jautājumiem. Ir nepieciešami eh, arī eh, noteikumi, jau noteikumi personas datu aizsardzības jautājumos. Un, protams, arī būtiski ir citi juridiskie aspekti. Ir jā, jāsadarbojas koordinētā veidā. Ir nepieciešams garantēt pēc iespējas lielāku uh, personas datu aizsardzību. Un jo sevišķi būtiska e, būs e, normatīvo aktu īstenošana saistībā ar e, noteikumiem, kas attiecās uz trešo valstu valsts piedatīgajiem. Un mēs centīsimies arī izveidot pilsoņu tiesību aizsardzības schēmu, kas būtu ārkārtīgi efektīva. Mēs zinām, ka Eiropas parlaments uzsver to, cik šis dosjē ir būtisks un ka. Uh, Eh, šī eh, apsvināšana eh, pirmajā lasījumā nozīmē, ka arī padomē ir, jā, ir jāceņš panākt līdzsvars, pēc iespējas ātrāk vienošanās par iespējamu līdzsvaru. Ir nepieciešams rast dažādus jaunus vienošanās veidus ir nepieciešama lielāka uh, juridiskā aizsardzība uh, personas uh, datiem šajā digitālajā laikmetā. Un, protams, ka būs jāņem vērā arī tas, kas būs sakāms Eiropas Savienības tiesai par šo jautājumu. Tas ir ļoti būtisks orientieris mūsu darbā. Un krimināla tiesība jomā būs ārkārtīgi būtisks prioritātes eh, saistībā ar Pro Eiropas prokuratūras izveidošanu. Ir jāizveido kopīga uh, Eiropas eh, tieslietu vīde un ir ļoti cieši jāsadarbojas darbā pie šī uh, dosjē. Ir nepieciešams izveidot reālu, efektīvu uh, instrumentu, lai būtu iespējams nodot uh, Uh, nodot uh, tiesību sargājušām iestādēm uh, personas, kas tik tiešām apdraud um, Eiropas līdzekļu izmantojumu. Ir jāsadarbojas arī ar vietējiem tiesnešiem šajā, šajā sakrā un jāizveido skaidrs ietvers, kā tas ir darāms. Un uh, Milānas eh, sanāksmes rezultāti norāda uz eh, to, ka ir nepieciešams veicināt eh, šādu juridisko ietvaru. Un mēs arī runājām par dažādiem interesantiem risinājumiem, kas mums ļaus spērt sošu uz priekšu un ļaus samazināt atšķirības starp dalībvalstu viedokļiem. Un es vēlos arī uzsvērt to, cik būtisks ir dažādas uh, iniciatīvas uh, saistībā ar Eiropas prokuratūru, uh, Mēs vēlamies norādīt, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk veicināt sarunas par direktīvu par finanšu, patiesiem finanšu motīviem. Un es arī vēlētos teikt, ka ir ļoti būtiski, lai šie trīs dosie būtu, starp tiem būtu veiksmīga sadarbība, tad interesu aizsardzība, kopīgās jurisdikcijas aizsardzība, kā arī Eiropas prokuratūras izveida. Esam pārliecināti, e, ka e, pašreizējā sadarbībā prokuratūras e, projekts tik tiešām atbildēs vajadzībām, kādas ir mūsu pilsoņiem. Ir nepieciešama īsta pievienotā vērtība šīm iniciatīvām. Un uh, nevajadzētu uh, arī, uh, mm, lai izveidotos situācija, ka pašreizējās iestādes pārklājas savā darbā. Ir nepieciešams arī dialogs ar Eiropas parlamentu, ir nepieciešams procedūrālās garantijas nepilngadīgajiem Un eh, ko līdz eh, tiks eh, nozīmēti referenti pie šīm tēmām, mēs ar viņiem sāksim sadarboties. Ļoti būtisks ir jautājums par cīņu pret pārrobežu kriminālajām organizācijām. Ir nepieciešams cīņā iesaistīt arī Eiropas institūcijas, pilsonisko sabiedrību. Šīs tēmas pilsoniskajai sabiedrībai ir ļoti būtiskas. noziedznieki un uh, kriminālās uh, organizācijas, uh, tā, uh, tās ir pilnībā, mm, tām ir pilnībā jāaizliedz jau kāda veida uh, iesaistīšanās mm, ekonomikā. Un uh, šai sakarā, Eiropa, šai sakarā uh, mēs uh, veicināsim debatas uh, par uh, konfiskācijas uh, jautājumu. Arī uh, tieši uh, krimināla uh, likuma ietveros un centīsimies augstā līmenī Eh, risināt šo jautājumu 21. un 22. septembrī sanāksmes laikā. Un Eiropas eh, prokuratūra ir daļa no stratēģijas, kurā ir iekļaut ārkārtīgi sarežģīti eh, sadarbības instrumenti starp tieslietu iestādēm. Un ir nepieciešams tiesneši, tiesnešiem un citiem tiesību sargājušo iestāžu dalībniekiem eh, sniegt pēc iespējas eh, labāku eh, izglītību par šo projektu. Šobrīd mēs ar mūsu ārlietu ministru uh, arī tad, vēlamies norādīt, ka apzināmies, ka mūsu priekšā ir ļoti būtiski izaicinājumi, lai veidotu Eiropas tiesību telpu, kurā tiktu ļoti ņemtas vērā pamata tiesības. Mums ir jācīnās pret krāpšanu, pret korupciju. Un tāpēc ļoti būtiski ir mūsu sadarbība ar Eiropas parlamentu, lai realizētu šos mērķus Eiropas pilsoņu interesēs. Pirmais nelielais eh, signāls, domāju, eh, ka tas eh, bija mm, iepriekšējā neformālajā sanāksmē. Tad signāls, ka tiek stiprinātas Eiropas institūcijas un eh, ka tās tiek padarītas mazāk birokrātiskas. Es domāju, ka tas ir veids, kā mēs varam risināt mūsu darbus priekšu. Šīm institūcijām ir jābūt ļoti spēcīgām, tomēr tam ir jābūt arī citai attieksmēji pret eh, pilsoņiem. Tādai, eh, kas balstās uz apusēju atzīšanu ir jāsaprot, kam tieši ir e, e, jāuzņemās šī sadarbība, kas ir ļoti sarežģīta ar dažādām e, iestādēm un institūcijām. Es domāju, ka šis komitejas darbs šai sakarā būs ļoti būtisks, un es vēlētos jau iepriekš pateikties par jūsu jautājumiem, kādus jūs uzdosiet šī arī diskusija ietveros. Thank you very much, <clears throat> Andrea. I wanted to say. Paldies. Vēlētos teikt komitejas dalībniekiem Kā jau iepriekš ir atgādināts, eh, padomēja, ka eh, parlamentam bija ļoti būtiska loma eh, saistībā ar datu aizsardzības pakotni. Un veiksmības ir tieši tāds pats, kāds bija padomā. Es domāju, ka komitejas dalībniekiem par tas ir jāapzinās, un esam ļoti priecīgi par to šodien. Attiecībā uz darba grupu, protams, ka Itālija ir pirmajās rindā šai sakarā un ir ļoti būtiski lai šis vestījums šodien tiktu sāklausīts, ir ļoti daudz pieredzējuši locekļi, kur vēlas uzdot uh, jautājumus. Uh, saraksts ir tiešām garš. Tātad uh, jums ir jāieslēdz sava karte jānorāda man vai eh, sekretariātam diskusiju gaitā, ka vēlties eh, izsēties, un tad jūs tiksiet iekļauts eh, sarakstā. Sāksim ar koordinatoriem. Saraksts ir ļoti garš, kā jūs to varat iedomāties. Es vēlētos lūgt visiem izsēties pēc iespējas īsāk. Būtu labi arī, ja jūs norādītu tieši kuram ministram vēlties uzdot jautājumus, un, pēc, un tādā veidā viņi varēs arī sadalīt savas atbildes. Un lūdzu, pieturieties drīzāk pie jautājumiem, nevis pie runām. Eh, Hofmajers eh, kundzei no sākuma tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzdošu tikai jautājumus un eh, tagad nepaudīšu nekādus komentārus vai ko citu, jo vēlāk komitejā mēs pie tā vēl varam atgriezties. Uh, Sākumā gribēju uzdot jautājumu Alfāno kungam. Itālija, tāpat kā citas valstis, kas atrodas pie vidusjūras krastiem, eh, pieredz lielus migrantu uzplūdus, un arī citās valstīs tagad eh, pieaugšas spiediens. Tas neatrobežojas tikai ar vidusjūras reģionu. Gribēju pavaicāt, kā jūsuprāt Itālijas prezidentūra uh, var risināt šo jautājumu, lai Nav tā, ka par to tiek runāts tikai tad, kad, uh, nu, teiksim, nams jau ir liesmās, uh, kad jau mums deg papēži. Nē, par to ir jārunā ilgākā termiņā. Mums jārunā par attīstības palīdzību, par iekšpolitikas pasākumiem, par humāno palīdzību. Tā tad visu to vajadzētu mm, tā strateģiskāk runāt, ko jūs domājat, kāds varētu būt uh, jūsu ārtaus tieši Itālijas prezidentūras ārtaus, lai to varētu uh, diskutēt tādā plašākā griezumā. Un vēl jūs minējāt sadarbību ar Frontex, uh, Frontex uh, pilnveidi. Uh, Gribēju vaicāt, eh, kuri pasākumi jums šeit šķistu lietpratīgi, lai valstis vienalga, kā tās tiek skartas, varētu mm, labāk atbalstīt un lai tām varētu nākt talkā, ka tas ir nepieciešams. Jūs runājāt arī par terorismu. Kādas iniciatīvas jums tagad šķiet aktuālas, ko jūs plānojat? lai eh, varētu risināt īsis un tā saukto ārzemju kaujinieku jautājumu un kādi ir konkrēti instrumenti un rīcība, ko esat plānojuši. Tagad jautājums Orlando kungam par EPO un eh, kompetenču sadalījumu. Man ir radies tāds priekšstats, ka Eiropas uh, ģenerāla, ka Eiropas prokurors, uh, ka viņa kompetences ir tādas visai rudimentāras un uh, ka tādās nopietnās lietās viņam gandrīz vairs nav kompetenci, piemēram, runājot kaut vai par starptautisko noziedzību. Un Eiro just nesaņems papildus līdzekļus. Kā tad jūs varat uh, piedāvāt pietiekami daudz resursu Eiropas prokuroram? Jo finansiāla neutralitāte šeit būtu visai ciets rieksts. Tādēļ es gribētu ko vairāk dzirdēt par EPO un. ir jauna uh, Eiropas uh, Savienības tiesas jurisdikcija par Eh, datu, eh, rezerves datu saglabāšana. Ko Itālijas prezidentūra var darīt šajā kontekstā, lai varētu panākt tādu saskaņotību dalību valstu līmenī? Paldies! Okay, thank you, Monika. Um... Paldies! Un šķiet, ka Gandrīz visi komitejas deputāti ir pietiekušies runāt, nu man varbūt nākamreiz nevajadzētu būt tik pamudonišam. Tātad esiet lūdzu pēc iespējas lakoniskāki, lai šeit nebūtu nekādas vilšanās, lai ministri patiešām varētu atbildēt uz visiem jautājumiem. Dārgie kolēģi, lūdzu, esiet pēc iespējas kodolīgāk. Mēs dosim vārdu koordinatoriem un citiem locekļiem, un tad dosim vārdu arī ministriem. Un, uh, nu, mēģiniet aprobežoties ar kādiem diviem, trim punktiem. Un tagad uh, es un D koordinatore Birgita Zipele. Paldies! Es uzreiz tiešos pie jautājumiem. Man ir daži jautājumi Alfāno kungam proti par migrācijas politiku. Gribēju pavaicāt, kā mēs varam konkrēti garantēt to, ka cilvēki, kam ir jābēg no savas dzimtās zemes, piemēram, no Sīrijas, patiešām var ierasties Eiropā, var iesniegt patvēruma prasību, ja no otras puses aizvien vairāk tiek runāts par robežu uh, aizsardzības spēcināšanu, par Frontex pilnveidi. Kā tad jūs konkrēti varat garantēt, ka cilvēki, kas bēg, var atrast tādu drošu patvērumu, var iesniegt patvēruma prasību pat tad, uh, ja viņiem ir jādodas, pat ja viņiem ceļā uz drošāku valsti, diemžēl ir jāmaksā šiem noziedzniekiem, kas uh, cilvēkus vienkārši pārvadā no vienas valsts uz otru, jo viņi vienkārši nezin, kā tikt no vienas valsts uz citu. Tālāk, ja mēs runājam par uh, to spiedienu, kas rodas pie dienvidu valstu robežām, vidusjūras reģionā, jāsaka, ne visi bēgļi e, nav tādi klasiski bēgļi. Uh, Kādas iespējas mēs varam paredzēt eh, dalību valstīs, lai varētu garantēt legālu imigrāciju? Vai mēs te varētu runāt par kaut kādām kvotām, par centriem? Nu, kāds ir jūsu priekšstats? Līdz šim Eiropa ir veikusi tikai mazus, mazus solīšus, piemēram, direktīva par sezonas strādniekiem un zilā kartīte, bet tas eh, īstenībā ir tikai tāds piliens jūrā salīdzinot ar vajadzībām, kas ir jāizpilda. Un tagad daži jautājumi Orlando kungam. Tātad Eiropas prokurors par to tika runāts ļoti daudz un tāpat mēs spriedām, vai prokuroram vajadzētu būt atbildīgam par ļoti daudziem noziegumiem vai tikai par to, kas attiecas uz Eiropas Savienības finanšu interešu pārkāpšanu un krāpniecību. Mums paudskā grupa gribēja atbalstīt šādu ierobežojumu, jo mēs īsti nevarējām saprast, kādā tiesību ietvarā tad vajadzētu strādāt Eiropas prokuroram, uz kurām dalībvalstīm tas attiektos, kāds būs juridiskais satvars, kā, kura būs piekritīgā tiesa, kādas tiesības būs apsūdzētajiem, kas uh, notiks ar sankcijām. Tieši tādēļ mēs uzskatījām, ka viņam vajadzētu piešķirt tādas šaurākas kompetences. Un e, vajadzētu varbūt arī viņu pakļaut tādam kā pārbaudījumam, kuras īsti būtu tās lietas, kurās viņš varētu kļūt aktīvs. Un vēl datu aizsardzība. EPPO. Tas, protams, cieši sasaucas ar datu aizsardzības direktīvu, ir e, jārunā arī par policijas un tiesības sargājušu iestāžu sadarbību, ir jāgarantē, lai dati tiktu aizsargāti. Mums ir jāparūpējas par uh, uzticību, ir jāievēro upuru e, liecinieku pamatiesības un visu beidzot Runājot par procedurālajām tiesībām, neatkarīgi no Eiropas prokurora vai Itālijas prezidentūra var garantēt, ka Mēs runāsim nevien par labāku robežu aizsardzību, bet arī par veiksmīgām procedurālajām tiesībām. Mēs ļoti ilgi par to diskutējām parlamentā, jo nekad nav gana līdzekļu. Un visu beidzot gribēju pavaicāt, vai padome vēl šogad varēs sagatavot uzmetumu priekšlikumu par Eiropas datu aizsardzības regulējumu. Um, Mr. Kirkhope, who's the Kiekupa kungs, kurš ir ACEC e grupas e, e, koordinators, noteikti nodemonstrēs mums angļu lakonismu, vismaz tā es ceru. Es patiesībā pārstāvēšu apvienotās karalistes pienesumu un viedokli. Kā jūs zināt, apvienotā karalista Eiropas Savienības dalība valsts, un tāpat arī es nedaudz pieminēšu drošības jautājumus un, un izaicinājumus. Uh, lielākā daļa Eiropas Savienības pilsoņu ir nobežījušies par drošības jautājumiem un par to drošības līmeni, kas viņiem tiek vai netiek nodrošināts šajā bīstamajā mūsdienu pasaulē. Pastāv ļoti nestabila situācija ļoti dažādās pasaules daļās, kurām Eiropa ir saistīta, jo sevišķi tuvajos austrumos. Tādas grupas kā ISIS ir um, iemesls bažām, pamatots iemesls um, bažām. Vai prezidentūra domā par uh, datu apmaiņu starp uh, policijas uh, iestādēm uh, un ārpolicijas iestādēm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības? Uh, Tāpat arī es vēlos eh, jautāt, ko jūs eh, domājat darīt eh, saistībā ar ārvalstu kaujiniekiem? Vai jūs domājat kaut ko darīt šajā jautājumā? Mums ir kāds interesants idejas. Tāpat arī es vēlos jautāt par Eiropas ārēstu orderi. Tam tas man šķiet viens no prioritārajiem jautājumiem. Te ir jāņem vērā procesa abas puses, un tāpat kāda ir aizsardzības mehānismi šī āresta iz, ordera izmantošanai, kā mēs varētu atgūt sabiedrības uzticēšanos šim orderim. Vai jūs varat arī komentēt eh, tiesas lēmumu, Eiropas eh, tiesas lēmumu par eh, tā saucamajām rights to be forgotten? Tāpat arī, ko jūs domājat par to, ka uh, smagus noziegumus izdarījušie, uh, izdarījušie uh, eh, lūdz dzēst noteikti savus apsūdzības punktus un uh, manā uh, Manā, pēc manā skatījumā šis tiesas spriedums ir uh, nepieņemams uh, un nekonkrēts, un manuprāt, to uh, ne, nedrīkst pieļaut, ka uh, tāds uh, tiek uh, akceptēts, jo tas nopietni apdraud mūsu drošību. Tāpat arī, ko uh, prezidents domā par Eiropas parlamenta ziņojumu Eh, mani tiešām satrauc tas, ka ir arvien vairāk jaunu, jauniešu un bērnu, kuri tiek izmantoti, ļaunprātīgi izmantoti. Eh, un atbildīgās personas netiek sauktas pie atbildības. Eh, šāda izturēšanās ir nepieņemama un tā, tas ir Tas ir, ir, ir kauns, ka mēs kaut ko tādu pieļaujam Eiropas Savienībā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, un nākamā Alde grupas pārstāvīgs Tromas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties abiem ministriem, ka viņi ir ieradušies šeit mūsu sanāksmē, un es vēlos uh, pievērsties migrācijas jautājumiem, uh, par kuriem jūs runājāt savā uzrunā Fona notikums ir eh, traģēdija Lampedūzā pagājušā gada oktobrī, kad vairāk kā 300 migranti zaudēja savas dzīvības. Tomēr šādas līdzīgas traģēdijas notiek gandrīz katru dienu, katru nedēļu, un Itālijas pilsoņi glāb šos cilvēkus. Tādēļ es vēlos izmantot šo iespēju pateikties viņiem par eh, to, ko viņi dara. Ministrs ministri, ministri kungi, jūs eh, pievērsāt uzmanību Frontex jautājumam un par robežu eh, nostiprināšanu. Tomēr bija eh, kaut kas, ka, kā man ļoti pietrūka jūsu uzrunā, proti ik viens bēglis patiesībā patiesībā ir apdraudēts, jo nav, nepastāv tā droša noteikumu, kā varētu uh, iekļūt kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad mans jautājums ir, ko jūs domājat darīt, ja jūs prezidentūras laikā uh, uh, Vai jūs, tais, vai jūs plānojat nodrošināt drošus maršrutus uh, un uh, eh, patvērumu schēmas šiem cilvēkiem? Uh, un vai tiks nodrošināta aizsardzība šiem cilvēkiem saskaņā ar Ženēvas konvenciju? Tātad kādi uh, ir jūsu plāni šajā jomā? Vai arī varbūt jūs dom, nedomājat, ne, domājat nedarīt neko? Paldies! Un nākamais uh, koordinators Goe pārstāvis, pārstāvi Kornēlī Lūdzu. Paldies, man ir uh, vairāki jautājumi. Pirmais īstenībā ir adresēts abiem ministriem. Piecus gadus darbojās Stokholmas programmā iekšlietām un tieslietām. Mēs piecus gadus pie tā strādājām, tika veikti vairāk iniciatīvas pasākumu. Gribēju pavaicāt abiem ministriem. Vai tiks veikta tāda uh, loģiska programmas izvērtēšana, vai jūs to vienkārši apkarināsiet ar jauniem pasākumiem, uh, kas tiks ieviesti uh, šajā pusgadā, kad jūs esat prezidentūrā? Vai tas viss tiks izvērtēts vai nē? Otrs jautājums - datu aizsardzība. Tas vairāk attiecas uz uh, Lando kungu. Nu, es īsti nezinu, ko domāt. Jūs no vienas puses runājat par maksimālu datu aizsardzību, otrs no otras puses tam visam ir jābūt ļoti efektīvam pasākumam, bet par datu aizsardzības paketi jūs knapi kaut ko pateicāt. Nu, mums tas daudz ko nepalīdz. Nu jā, regula padomē nav visai iecienīta kas tagad notiek, kāds progress ir panākts, tas attiecas uz Eiropolu un citiem jautājumiem kāda ir nostāja padomē vai vispār pie tā tiek strādāts. Un, ja mēs runājam par datu aizsardzību, protams, ir jārunā par regulu un Datu aizsardzība nenozīmē tikai datu apmaiņu uh, noziedzības jautājumos. Mēs te runājam arī par privātu personām. Viņu dati ir uh, citreiz arī jāaizsargā. Tādēļ labprāt dzirdētu, ko jūs par to visu domājat. kas notiks turpmāko mēnešu laikā un ko uh, uzskata atsevišķas dalību valstis. Jūs teicāt, ka arī sadarbība ar trešajām valstīm jums šķiet svarīga, ka to vajadzētu uzlabot. Ko jūs domājat konkrēti, jo tieši ar trešajām valstīm šeit ir liels problēmas? Tālāk spriedums par uh, rezerves datu saglabāšanu. Uh, un tiesībām tikt aizmirstam, vai jums uh, ir prātā konkrēts iniciatīvas? Un trešais jautājums par robežu aizsardzību un migrāciju. Daudz tika runāts par cilvēku tirzniecību, narkotiku tirzniecību, par to ir arī ārkārtīgi daudz rakstu sarakstīts. Es gribēju vaicāt, vai jūs darīsiet kaut ko konkrētu, lai varētu labāk ievērot eh, patvērumu meklētāju pamatiesības, nu vai kaut kas tiks darīts, kaut vai pats mazumiņš. Jā, Eurojust, Eirosur, eh, jā, te var par to ļoti daudz runāt, arī par Frontex, bet kā varētu uzlabot patvērumu meklētāju tiesības? Junkera kungs teica, ka patvērumu tiesības ir jāharmonizē, vai jūsu pusgada prezidentūras laikā kaut kas tiks darīts? Un vēl pēdējais, ceturtais jautājums. Aizvakar atkal vairāk cilvēku zaudēja dzīvību vidusjūrā. Ko jūs varētu darīt, lai bēgļi šādā traģiskā veidā nezaudētu savu dzīvību Eiropas Savienības ārējām robežām? Tas uz visiem atstāja tādu emocionālu spiedogu, ne jau tikai pēdējo piecu gadu laikā. Vai jums ir prātā kāds iniciatīvs šajā kontekstā? Paldies! Eh, Paldies, Kornelija! zaļo koordinatore Kēlers Kundze. Paldies! Vēlos adresēt sev jautājumu Alfano kungam, un tas ir par migrāciju. Un tas pirmām kārtām ir saistīts ar programmu uh, informāciju, kur jūs esat izsūtījuši mums visiem. Uh, un es vēlos uh, jūs aicināt sekmēt sadarbību ar trešajām valstīm, kas, manuprāt, ir sevišķi svarīgs jautājums. Tāpat arī vēlos pievienoties liberāliem, liberāļiem, sociāldemokrātiem, goja un tā tālāk, eh, bēgļiem ir nepieciešama tiesiskā piekļuve. Um, Eiropas Savienībai. Un, ta, un par to nav ne vārda jūsu programmā. Tas ir skandalozi, ka bēgļi uztic savu dzīvību kontrabandistiem, ka viņiem ir jāriskē ar savu dzīvību, lai viņi varētu būt patvērumi. Un te es runāju par cilvēkiem no Sīrijas, piemēram, kas pilnīgi noteikti ir Mm, patvērumu meklētāji. Tad, ko jūs plānojat darīt, eh, lai nodrošinātu bēgļiem eh, tiesisku, eh, likumīgu un eh, drošu piekļuvi Eiropas Savienībai. Tāpat arī, kā jūs eh, plānojat ietekmēt citas dalību valstis, sadarboties ar citām dalību valstīm, lai aicinātu tās nodrošināt palīdzību bēgļiem no Sīrijas un, un, un citām valstīm. Tātad es ļoti vēlos dzirdēt jūsu ieceres šajā jomā. Un tāpat arī vēlos vēlos uh, uzslavēt Itālijas uh, veiktos pasākumus, uh, līdzinējos pasākumus šajā jomā. Tomēr tie uh, nav pietiekami un mēs pilnībā neizpildām savu atbildību pret bēgļiem un, un uh, migrantiem. Paldies. Paldies. Jā, patiesībā Itālija ir ļoti svarīgs šīs tieslietu un brīvības nodrošināšanas padomas loceklis. Paldies, priekšsēkungs, divi eh, jautājumi. Pirmā Orlando kungam. Pirms eh, dažām eh, dom, diem, dienām pagāja 20 gadi pēc Amēlijas ielas traģēdijas. Arī esmu itālietis, esmu no Kalabrijas, esmu saskārusies ar mafijas darbību savā dzīvē. Ir skaidrs, ka mafija Itālijā ir ieteikusies daudzās dzīves jomās, ne tikai politiskajā dzīvē Un eh, mafijas organizācijas aizvien vairāk attīstās. Tās eh, ir kļuvušas eh, ļoti būtisks arī sabiedriskā līmenī ļoti daudzi no mafijas locekļiem ir arī tā sauktās baltās apkaklītes, un tas viss veicina noziedzību. Un viena no Itālijas prezidentūras prioritātēm ir Eiropas prokuratūras um, izveide. Uh, Es uh, domāju, uh, ka ir ļoti būtiski cīnīties uh, pret uh, mafiju Eiropas uh, ietvaros. Un ir uh, izstrādāts uh, arī um, preta mafijas uh, dokuments uh, iepriekšējā sasaukuma ietvaros. Es vēlētos, uh, lai uh, Itālijas prezidentūra uh, ļoti citīgi strādātu Eiropas institūciju eh, līmenī, eh, tieši eh, veicinot dažādus instrumentus, ar kuriem var vērsties pret mafiju, kā piemēram jautājums par konfistāciju. Un vēl viens jautājums Alfāno kungam saistībā ar imigrāciju tieši. Mare Nostrum ir tikai izlaicīga programma Un eh, tad, tad tā ir arī diezgan neliela aģentūra, tā ir maz resursu. Tāpēc es jautāju, vai ir iespējams, eh, eh, ka tas viss mm, nevedīs pie mm, labiem rezultātiem. Marina Ostrum darbā iesaistījās arī ANO. Un es domāju, ka Frontex Tad, ja šī aģentūra nedarbojas veiksmīgi, tas eh, tik tiešām uh, apdraud daudzu cilvēku dzīvības. Pirms dažām dienām atkal uh, bija uh, miruši vai, ļoti daudzi cilvēku uz vienas no šīm laimām, kuras ierodas Eiropas Savienībā. Uh, Un eh, šīs nelegāla imigrantu plūsmas uz Eiropas Savienību ir eh, kļuvušas eh, par īstu problēmu un nepastāv arī tādu ātru instrumentu, ar kuriem, kuriem pret to varētu veiksmīgi cīnīties. Itālija ir viena no tām valstīm, kuras ciešas vairāk no šī nelegāla imigrantu plūsmām. Kā Itālijas prezidentūra plāno panākt lielāku solidaritāti Eiropas Savienības valstu starpā, lai šie te šīs imigrantu uh, uh, plūsmas uh, mm, problēma tiktu risināta. Un uh, vēl es vēlētos uzsvērt, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu veicināt uh, mm, ieroču tirzniecību, kas uh, arī veido konfliktus, uh, kuru rezultātā cilvēki vēlas im imigrēt. Round, uh... Paldies, tas ir pirmā jautājuma posma noslēgums. Uh, Nu, tās labās ziņas, bet, nu, vēl mums vēl otrais posms, kur 23 runātāji, kur vēlas uzdot savus jautājumus, un tagad es varbūt došu vārdu eh, ministriem, lai viņi varētu atbildēt īsumā uz līdzinējiem jautājumiem. Lūdzu, vārds jums sākšā fanā kungu. Paldies, priekšstāja kungs. No sākuma izteikšos par imigrācijas jautājumu. Holmēras kundzei ir pilnīgi taisnība tādā ziņā, ka e, tā nav e, tikai vidusjūras e, robeža, <clears throat> tā ir visas Eiropas robeža. To es arī biju uzsvērs savas runas ietveros. Mēs arī uh, apzināmies, ka robežu jautājums ļoti būtisks Eiropas nākotnē, un tas nozīmē, ka uh, šobrīd, šobrīd pastāv ārkārtas situācija. Uh, visā vidusjūrā, jo sevišķi vidusjūras centrālajā eh, daļā. Tomēr iespējams, eh, ka eh, radīsies kaut kāds ārkārtas konflikts, ārkārtas problēmas citās Eiropas daļās pie citām robežēm. Kā piemēram, tad, kad bija bēgļi no Austrum Eiropas pagātnē. Es domāju, ka tāpēc ir nepieciešama tāda stratēģija, kur darbojas nekavējoties ir nepieciešams darboties Āfrikā, ir nepieciešams darboties pie robežām un ir nepieciešams darboties arī Eiropā. Un mēs, kā prezidentūra, eh, mēs eh, tu, turamies pie padomas secinājumiem. Un tā ir mūsu stratēģija. Un eh, tādā veidā pareizi tiek apvienota tēma par imigrāciju, par robežām un patvērumu. Uh, Mums ir nepieciešams eh, cīnīties pret nelegālo imigrāciju un veiksmīgāk pārvaldīt legālo migrāciju. Ir nepieciešama eh, veiksmīga eh, imigrācija, jo tā var dot mūsu kontinentam jaunu atspēriena punktu imigrācija, robežas un patā, patērums. Tas ir tādas trīs lietas, kuras ir jāvada pēc solidaritātes un atbildības principiem. To nesaka Itālijas prezidentūra, To saka līguma 80. pants. Tie ir tie principi, pie kuriem mums ir jāpielāgo mūsu darbība. Un, lai to darītu, ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Ir nepieciešams rīkoties politiskā līmenī globāli, Eiropas līmenī, tieši pie patvērumu jautājuma. Ir jārīkojas lai solidaritāte un atbildība tiktu apvienotas, un tāpēc Eiropas kopīgā patvēruma sistēma ir ļoti būtisks jautājums, un tāpēc arī Eiropas patvēruma biroja atbalsts ir ļoti būtisks, lai šos mērķus sasniegtu, ir nepieciešams e, apvienot e, dažādas prakses, to saka Eiropas e, Savienības padomjas, vēlos atkārtot, ir nepieciešams uh, Eh, ka eh, bēgļu statusa iegūšanai visā Eiropā ir pilnīgi vienādas procedūras, jo tādā veidā eh, tiks veicināta valstu uzticamība savā starpā. Un tad ir nepieciešams arī rīkoties Āfrikā, ir, lai cīnītos pret regulāru imigrāciju un sniegtu risinājumu ar sadarbības eh, palīdzību. Ne tikai eh, ar šīm tranzītu valstīm, bet eh, ar imigrācijas izcelsmes valstīm. Piemēram, šobrīd Lībijā pastāv liela nedrošība, un mums ir problēmas runāt ar Lībiju. Tomēr Lībija tajā pašā laikā saņem, uzņem uh, simtiem tūkstošiem uh, cilvēku, kur ierodas no citām Āfrikas valstīm. Tieši tās citas Eiropas valstis ir izcelsmes valstis, un ar tām ir jāveicina sadarbība. Un tas aizvien vairāk norāda uz to, ka ir nepieciešams sadarboties iekšlietu ministriem un ārlietu ministriem. Eiropas Savienības eh, ārlietu politika. Es eh, personīgi piekrītu Eiropas Savienības padomas eh, teiktiem tādā ziņā, ka ir ja nepieciešams piemērot šo more for more principu, ir jādod vairāk tiem, kur arī vairāk dara. Un tieši tāpēc ir nepieciešama vispārīga pieeja mobilitātes tēmai un migrācijas jomai, un tāpēc ir nepieciešams pastiprināt, paplašināt reģionālās aizsardzības programmas imigrantu izcelsmes valstīs, un ir nepieciešams arī stiprināt uh, sadarbību uh, ar ANO bēgļu aģentūru, un ir nepieciešams arī palielināt resursus, palielināt spēkus šim te šai tai nometināšanai pasaules līmenī, tāpēc, ka tādā veidā šie te Sīrijas notikuma aizvien vilksies pakaļ. Ir nepieciešama būtiska sadarbība policijas starpā, tāpēc, ka policijas sadarbība ir ļoti būtisks elements, lai cīnītos pret cilvēku tirzniecību. Jūs labi zināt, ka uz daudziem no jūsu jautājumiem var atbildēt tikai ar vienotu Eiropas Savienības valodu, jo Savienības Eh, valstis bieži vien eh, ir, eh, tam ir dažādi pienākumi, un tas vienādi, vien, vienlīdz labi ne, neizprot situāciju. Mēs strādāsim ar SEPOL, Eiropol, Eurosur. Strādāsim ar visām aģentūrām, tāpēc, ka mums nevajadzētu aizmirst strateģisko nozīmi, kāda ir šīm aģentūrām, lai praktiski un operatīvi īstenotu dažādas Eiropas Savienības institūcija pieņemtos lēmumus. Un tieši attiecībā uz eh, Frontex es vēlētos atbildēt eh, uz uh, šo konkrēto jautājumu, ko mēs uh, ceram izdarīt uh, saistībā ar Frontex jautājumu. Jā, jautājumu tēma kļūs ārkārtīgi būtiska, un mēs arī uzskatām, ka tā ir ļoti būtiska savienības nākotnē. Tad aģentūra, kurai ir jārealizē e, mērķis un programmas, e, tā nevar palikt e, par mazu aģentūru, kurā ir neliela ekonomiskie resursi. Nepieciešama politiska izvēle, un tā ļoti lielā mērā attiecas uz parlamentu. Ir nepieciešams pastiprināt tā, tos instrumentus, ar kuru palīdzību Eiropas Savienība var realizēt savus mērķus, un Frontex ir viens no šiem instrumentiem. Un kas attiecās uz uh, legālo uh, imigrāciju Sipakundze un man jautāja, kā tā ir iespējama. Es domāju, ka ir nepieciešams praktiski realizēt uh, visu, uh, ko ir uzsākušas iepriekšējās uh, prezidentūras, un ir nepieciešams arī noslēgt uh, šo procesu. Virstropas uh, kundzei ir taisnība, jo viņa arī ir atbildīga par šo jautājumu viņa referenta, kas tiecās uz uh, studentiem, kuri strādā Eiropai kā lielam kontinentam, kā m, mm, kultūras uh, galvaspilsētai ir jāpiesaista šādi jauni pētnieki, zinātnieki, un kas attiecās konkrēti uz terorismu aspektu. Mēs uh, saprotam, ka šis ir ārkārtīgi smags, sarežģīts jautājums, Un arī šis jautājums par vientuļajiem kaujiniekiem Lone Wolves ir ļoti būtisks. Tas viss ļoti lielā mērā apdraud mūsu pilsoņu drošību, un tāpēc eh, ir nepieciešams eh, stiprināt eh, visas šīs programmas ne tikai policijas sadarbību, bet arī Tātad, nu, piemēram, šo te mm, viedo robežu programmu ir nepieciešams šīs programmas, eh, kuras eh, padara Eiropas eh, Savienību veiksmīgāku tieši robežu jautājumos. Te ir skārta arī būtiskā personas datu aizsardzības joma. Uh, ir jāizmanto aģentūra potenciāls robežu jautājumos eh, un ir eh, arī jāpieņem tādas konkrētas normas, eh, kas varētu veicināt lielāku drošību Eiropas pilsoņiem. Marais kungs man jau māja. Mans laiks ir beidzies, es centos izsēties pavisam īsi. Un saistībā ar šiem tā nepavadītajiem nepilngadīgajiem. Ir, šis ir ļoti būtisks jautājums. Mums e, tas ir jāuzskata par tādu kā humanitāru prioritāti. Bieži vien ir jautājums par 17 e, gadus veciem cilvēkiem, tomēr ļoti bieži e, tie ir tieši bērni, kuri ierodas ar citiem ģimenes locekļiem, lai šeit uh, satiktos eh, ar māti vai tēvu, kuri atrodas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Un uh, šeit Eiropa ir ārkārtīgi būtisks uh, kultūras mm, punkts pasaules mērogā. Paldies! Jums atver Es atvainojos, eh, jums ir sarežģīti atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, tomēr vēl 23 kolēģi vēlas izteikties, tāpēc man būs jūs jāpārtrauc. Eh, došu vārdu otram ministram, un mēs, protams, pie jums atkal atgriezīsimies otrajā atbilžu eh, posmā. Tātad lūdzu atbildiet pēc iespējas īsāk, jums būs iespēja izteikties vēlāk. Jā, protams. Es vēlētos sniegt um, vairākas atbildes uz dotajiem jautājumiem. Kas attiecās uz Eiropas prokuratūru? Kas attiecās um, uz uh, finansējumu? Um, tā būs uh, komisijas kompetence. Attiecībā uz uh, sarunām tās joprojām risinās tieši par uh, prokuratūras finansējumu. Un, eh, protams, eh, ka eh, padoma pieturēsies komisijas slēdzienam pēc šīm sarunām, bet realistiski ir jāsaka, ka ir no sākuma ir jānosaka, kam tieši tiks veltīt šīs institūcijas darbs, un pēc tam var runāt par finansējumu. Un ir jāskatās tad, reālā līdzekļu pieejamība, un tāpēc Eh, šis te, politiskais līmenis te ir vēl būtiskāks par eh, finanšu aspektu. Manuprāt, eh, te pastāv tāda kā politiskās arhitektūras problēma, kas ir arī ļoti būtiska šajās sarunās, kas šobrīd rīt, un kas attiecās uz spriedumu par datu saglabāšanu. Šobrīd padome gaida komisijas likumdošanas atzinumu Un šai eh, ziņā komisija ir uzsvērusi to, eh, ka pēc iespējas ātrāk sniegs eh, savu viedokli. Un, nu, kas attiecās uz šo te prokuratūru, es varu piekrist tam, ko minēja Sipels kundze. Uzskatu, ka izaisa punkts var būt tikai šie mm, krāpšanas gadījumi pret Eiropas Savienību. Es domāju, ka Eiropas Savienības vēsture eh, pierāda eh, to, ka ehm, daudzas eh, institūcijas ir, tām ir izdevies daudz, lielā mērā paplašināt savus sākotnējos mērķus. Un ir skaidrs arī, ka ir jābūt vienošanās starp vairākām dalībvalstīm Un ir būtiski, lai šī brīža saruna aptvērums netiktu vēl samazināts, jo pastāv risks, ka eh, galu galā tas eh, skars arī eh, kompetenci, un te ir jābūt ļoti vērīgiem. Esmu pārliecināts, ka pie, sēdējot pie šī dosie, ir ļoti būtiski kopīgiem eh, spēkiem eh, iegūt eh, prokuratūras kompetenci, lai tā varētu stiprināt procesās tiesības, un šādā ziņā visa prezidentūras uzmanība tiks veltīta tieši šim jautājumam. Un kas attiecās uz šo te aizmiršanas, aizmir, uz tiesībām uz aizmiršanu, tas ir ļoti būtisks princips, Runa ir par to, eh, ko ir teikusi padome. Manuprāt, šajā eh, spriedumā ir vairāki elementi, no kuriem ir iespējams eh, tālāk attīstīt jaunas normatīvas dokumentus. Un šajā te bet ir būtiski jāzīmēt to, ka neformālajā sanāksmē atšķirības starp viedokļiem starp dalībvalstīm bija ļoti būtiskas. Un mēs centīsimies tomēr eh, panākt eh, vienotu viedokli mūsu prezidentūras laikā. Kas tiecās uz komisijas jautājumiem nu, par aresta mandātu, mūsuprāt, aresta mandāts eh, ir izrādījies funkcionāls. Ir runa par to, ka ir jāsargā tā efektivitāte Un tajā pašā laikā ir arī jāsiprina uzmanība tieši eh, pamatiesībām. Un kas attiecās uz eh, jautājumu par dātu aizsardzību, tad Ernsta Skundze Tātad, ja mēs lielā uh, mērā Tātad nu, eh, komisija ir izvēlējusies eh, regulu nevis direktīvu, un tai bija eh, savi iemesli izvēlēties regulējumu, un arī parlaments atbalsta lielāku saskaņošanu. Debatēs, kas risinājās neformālās sanāksmes laikā Milānā, parādījās uh, tas, eh, ka vairums eh, dalībās arī atbalsta šādu izvēlu. Un runa ir par ļoti būtisku jautājumu, tāpēc, ka direktīva par eh, datu aizsardzību ir jāpiemēro visā Eiropas Savienības teritorijā. Nevajadzētu aizmirst to, ka direktīva visas iepriekšējās prezidentūras ir to noteikuši kā vienu no prioritātēm. Un e, iemesls, e, kāpēc ir koncentrēšanās uz e, šo regulējumu, ir ļoti būtiski. Tas, ka darbs pie šīs regulas ir ļoti apjomīgs, ir ļoti daudz vēl jāizdara. Tas ir ļoti uh, liels projekts tieslietu jomā, un tas attiecās uz visu Eiropas Savienību. Uh, Un arī e, tas, ka dalībās uzskata, ka mums ir jārisina e, šis e, te, kopīgais ietvars, pirms mēs risinām kādus atsevišķus jautājumus saistībā ar sadarbību krimināla lietās. Un vairākas dalībvalstis ir norādījušas konkrētām problēmām saistībā ar pamata problēmām, uz ko norāda arī komisija tomēr vēlētos norādīt, ka ir bijušas eh, debatas eh, padomē, lai eh, virzītu uz priekšu darbu. Un tas ir ļoti pozitīvi, neraugoties uz visām pretrunām, notiek darbs uz priekšu. uh, ideja par to, ka mm, tā varētu būt direktīva, uh, nav pareiza. Un uh, kas attiecās uz uh, prokuratūru, tad līgumā ir teica, ka tad pirmās ir šis te finanšu intereses, un tikai pēc tam pievienojas e, jautājums e, par pārobežu noziedzību. Un tādā ziņā es domāju, ka ir iespējams e, panākt vienprātību padomē un arī parlamentā. Tādā veidā es atbildu uz Ferāras kundzes jautājumu. Manuprāt, nav realistiski šobrīd runāt par tādu prokuratūru, kura šobrīd cīnītos pret organizētās noziedzības darbību. Mūsuprāt, ir jāsāk ar šiem nelielajiem eh, jautājumiem. Ja mm, gadījumā šis darbs, ko veicām, šis te pamata eh, darbs, eh, tas ir tieši saskaņošanas darbs, saskaņojot normatīvas saistībā ar konfiskācijām. Uh, Un, protams, ka mēs balstīsimies arī uz Karīm komitejas um, darbu. Bet ir skaidrs, ka šī jaunā institūcija joprojām ir pavisam neliela un uh, trausla, un tai ir jāpieturas pie realistiskiem mērķiem. Tad bija arī jautājums par uh, sarunām uh, starp Eiropas Savienību un ASV. Uh, Komisijai eh, būs sarunu eh, rauns ar ASV, pirmais būs septembris sākumā, un esam saņēmuši informāciju par to, kā līdz rudenim eh, teiks būs izrādāts, un tad arī izpētīsim šos rezultātus. Domāju, ka ir būtiski tas, kā ASV redzinošas par būtisku Tātad e, iekļaut e, savā dienas kārtībā šo jautājumu par Eiropas Savienības e, pilsoņu datu aizsardzību. Thank you very much, Andrea. Okay, colleagues. Uh... Kolēģi, šobrīd mūsu laiks ir ierobežots, un mēs paspēsim visu izrunāt, ja jūs izteiksieties neilgāk kā vienu minūti. Ja jūs tiešām tā darīsiet, Tad mēs paspēsim uzklausīt arī ministrus, uh, un viņi varēs atbildēt uh, uz jūsu jautājumiem. Tad viņi deva ļoti visprošas atbildes uz koordinatoru jautājumiem. Tagad es pacēšu šo uh, dīvaino priekšmetu un. Uh, tātad. Uh, uh, ja jūs, ja jūs, eh, ja jūs tas neapmierinās, varat mani atlaist jau pirmajā dienā, tomēr es izmantošu šo āmuriņu, lai jūs pārtrauktu, ja jūs runāsiet ilgāk par vienu minūti. Gracias. Eh, sobre Europol y el control par... Paldies. Eh, parlamentam ir eh, noteikti jātur, eh, jāuzrauga eh, notiekošais 602 balsis, tas ir nopietnas spēks. Mums ir vajadzīga parlamenta īstenota uzraudzība daudz lielākā mērā nekā to vēlas prezidentūra un komisija. Tad mēs pārskatām visus komisijas pieņemtos lēmumus. Uh, mēs nekad, eh, mums nekad nevajadzētu eh, lietot eh, terminu nelegāla migrācija. No tā vajadzētu izvairīties, jo tam tiek piešķirta tāda krimināla nozīme. Mums, protams, ir jāaizsargā savas ārējās robežas, gan jūras, gan sauszemes, gan, gan citas, citas robežas. Orlando kungs, Eh, tātad, kā jūs panāksiet vienprātību starp visām valstīm eh, prezidentūras ietveros? Tad es izteikšos pēc iespējas īsāk. Eh, man ir dažas neskaidrības. Alfon, un jautājums Alfonu uh, kungam par migrāciju. Ir bijuši vairāk konkrēti uh, priekšlikumi no padomas puses kā mēs varētu izstrādāt eh, politiku, kas būtu tiešām efektīva eh, šajā jomā un, un kā jūs plānojat sadarboties ar dalību valstīm, eh, lai panāktu vienotāku pieju, runājot par legālu migrāciju, vai Eiropas Savienības pieejai vajadzētu izveidot eh, migrācijas eh, politiku, eh, un kas attiecas uz uh, dalītu atbildību bēgļu jautājumā, jūs runājāt par Itālijas prezidentūras priekšlikumu, pa, kas attiecas uz dalībvalstu lēmumu savstarpēju atzīšanu. Uh, Tomēr eh, tas ir izņemts no prezidentūras strateģiskajiem mērķiem. Kā jūs domājat to īstenot? Vai jūs vēlaties tikai runāt par solidaritāti, eh, vai, eh, vai arī jūs to plānojat kaut kā konkrēti risināt? Man ir priekšlikums, saka priekšsēdētājs. Ja tāds nopietns jautājums jums nav laika atbildēt tagad, vai jūs to varbūt varētu izdarīt kaut kad vēlāk rakstiski? Nākamā Anna Heta jautājums no viņas. Es atvainojos Interveldes kundze, tomēr Anna būs eh, pirmā un pēc tam es došu vārdu Interveldes kundzei. Paldies! Vēlos jautāt par cilvēku izniecības apkarošanu. Es eh, biju referente eh, direktīvai šajā jomā. Vēlos jautāt, kā jūs plānojat apkarot pieprasījumu pēc cilvēku tirzniecības? Uh, Eh, jūs par to rakstāt savā programmā, tomēr jūs neesat konkrēti runājuši par pieprasījumu apkarošanu šajā noziedzīgajā aktivitātei. Eh, Eiropā tas notiek, jo dalībvalstīs pēc tā ir pieprasījums. Direktīvas 18. pantā tiek uzsvērts, cik svarīgi ir apkarot pieprasījumu pēc cilvēku tirdzniecības. Vai dalībvalstīm 15. un 16. gadā vajadz, vajadzēs, vajadzēs atkal atgriezties, eh, vērsties pie parlamenta un uh, prasīt, nu kā tad jūs esat apkarojuši pieprasījumu pēc cilvēku tirdzniecības? Tad man liekas šķiet ļoti dīvaini, ka tas nav iekļauts programmā. Ko jūs domājat, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību? Sofija Intervēldevāts. Paldies, priekšsēdētāji! vēlos paust savu sašutumu par, e, par šo procedūru, kur daži, daži drau, kolēģi izsakās 4-5 minūtes, un mums paliek tikai minūte. Tātad ļoti ātri un konkrēti. Ko Itālijas prezidentūra plāno darīt, lai atbloķētu e, pārunas pār e, pārskatāmības regulu? Un otrkārt, vai Itālijas prezidentūra man piekristu, ka e, ir apkaunojoši, tas, kā padoma mēģina apiet uh, piekļuvi tiesas lēmumiem un tiesas lēmumus, kur faktiski teikts, ka dalībvalstis ir jāpiemina protokolā. Uh, varbūt, ja prezidentūra tam pievērstu uzmanību, tad arī citas uh, valstis uh, varētu baudīt lielāku pārskatāmību. Un treškārt, uh, 3. jūlijā tiesa pieņēma lēmumu man par labu, eh, un eh, kad padomu beidzot atbildēs uz manu pieprasījumu, un visbeidzot, eh, runājot par datu saglabāšanas direktīvu, arī tur es neesmu saņēmusi nekādu atbildi. Vai eh, nav apkaunojoši, ka eh, valstīm ir vajadzējis pieņemt ārkārtas eh, likumdošanu miera laikos, jo nav sagaidījis lēmums? Eh, Paldies, Gomes skundze. Eh, joprojām pastāv ļoti daudz eh, pro, eh, programu, problēmu diskonekt sakarā. Tad Lībija Lībija ir valsts, neizdevusies valsts, jo tā nenodrošina savas galvenās funkcijas. Es uh, tad, kad jūs noturēsiet eh, sanāksmi ar šo valstu pārstāvjiem, tad varbūt jūs varētu runāt arī pār eh, nopietnas drošības eh, stratēģijas izveidi vidusjūras reģionā un arī citur. Tāpat mums ir jā, jāsakmē un jāatbalsta reg, uh, likumīga migrācija. Eh, vēlos arī pieminēt eh, eh, naudas atmazgāšanas apkarošanas direktīvu. Vai jūs tiešām cīnīsieties par to, lai uzņēmumu patiesie īpašnieki tiktu reģistrēti un lai mēs varētu veiksmīgāk iz, cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas un līdzīgiem noziegumiem. Paldies, Anna! Un nākamais lūdzu Cecils Kjangi. Cecila Kjangi. Paldies, eh, ministri, paldies, paldies ka devāt man iespēju uh, izteikties. Man trīs jautājumi. Pirmais jautājums. Uh, kā Itālija, kā mm, Eiropas padomas mm, vadītāji, ar kādiem uh, instrumentiem uh, tā cīnīsies pret uh, um, kriminālo autoritāšu iesaistīšanos uh, um, tieši um, saistībā ar imigrantu jautājumu risināšanu gan vietējā, gan starptautiskā līmenī, un otrkārt vajadzētu arī uh, uh, aktualizēt jautājumu par uh, naida kurināšanu internetā. Alfāno kungs to ir noteicis kā vienu no uh, prioritātēm šieši cīņu pret uh, rasismu. Un uh, tad uh, pēdējais jautājums uh, tēma par uh, pilsonību, ir vairāki kriteriji Eiropas līmenī eh, par, eh, par pilsonības eh, jautājumu un vēlētos arī, lai tiktu reģistrēti tie bērni, kuru vecākiem nav dokumentu, esot Eiropas Savienības teritorijā. Thank you very much. And next is... Uh... Paldies. Uh, Fernando Lopes nākamais. Paldies arī es vēlos novēlēt Itālijas prezidentūrai vislabākos panākumus un pateicos par pre, eh, prezidentūras eh, pārstāvju eh, prezen, runām. Un es kā bijušai, es vēlos runāt kā bijušais šīs komitejas priekšsēdētājs, vēlos pieminēt naidu, uz naidu balstītus noziegumus, tiem ir jāpiešķir lielāka nozīme Eiropas krimināla, uh, krimināla likumos, jo tā, tie ir noziegumi, kas nopietni iedragā e, Eiropas uh, Savienības pamatprincipus. Ko uh, jūs plānojat, lai uh, Eiropas uh, krimināla, krimināla likumos tiktu iekļauti šie uz, šie uz naidu balstītie noziegumi un Tāpat eh, parlamentam, komisijai eh, ir izdevies panākt, eh, zinām, vienošanos dātu aizsardzības jomā, tomēr es kā ziņotājs, es interešu jomā vēlos uzsvērt, ka es būtu ļoti laimīgs, ja trialogos šīs pārunas būtu daudz efektīvākas un šī tēma eh, eh, tiktu, eh, un lai lēmums par EPO e tiktu pieņemts vēl pirms prezidentūras eh, termiņa beigām. Lambētas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzdot jautājumu par uh, svarīgu Eiropas pilsoņu tiesību uh, eh, svarīgām Eiropas pilsoņu tiesībām, un tās ir tiesības netikt diskriminētiem. Kā jūs plānojat labāk īstenot pastāvošo likumdošanu par vienlīdzīgu izturēšanos, eh, eh, neizmantojot eh, tās diskriminējušas faktorus kā rase un, tā, un citus? Un vai jūs plānojat paplašināt diskriminācijas novēršanas un nepieļaušanas likumdošanu? Uh, Eh, vai arī attiecīgie tiesību akti vienkārši, nu, tā sakot, noputēs uz plauktiņa. Parlamenta referents, protams, vēlētos piedalīties padomas diskusijās, ja nepieciešams, eh, šo jautājumu apspriešanā. Kā saprotat, tas ir ļoti, tie ļoti svarīgi jautājumi, un mums beidzot jāpanāk kāds progress to attīstībā. Paldies. Mirjama Dālī nākamā. Fil-fatt il-mistoqsija tiegħi speċifikament. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju uzdot jautājumu Alfānā kungam. Par Mare Nestum operāciju. Es nāku no Maltas mazas valsts vidusjūrā. Šī ir patiešām apjomīga operācija un īstenībā tas mums prasa daudz resursu. Itālija vēlas, lai valstis um, ciešāk iesaistās šajā operācijā. Ko jūs tieši sagaidāt no valstīm? Vai jūs uh, domājat, ka Eiropas Savienība varētu uh, pārņemt šo operāciju, vai jūs domājat arī par finansiālu palīdzību? Itālija maksā 9 miljonus eiro mēnesī. ko Itālija eh, sagaida un eh, kādas normas šeit tiks izmantotas. Paldies, Pīrī kundze. Um, het is al een aantal keer te sprake. Paldies! Jau vairākas reizes mēs dzirdējām par to, ka ir džihadi karotāji, kas ir devušies eh, uz uh, uh, Sīriju un Irāku un tagad uh, dodas atpakaļ. Ko domā uh, prezidentūra? Varbūt, ka dalību valstu slepenie dienesti varētu sadarboties pēc iespējas labāk, lai varētu apmainīties ar informāciju par šiem Eiropas pilsoņiem, kas dodas karot uz citām valstīm un pieslējas uh, džihadam, un kā mēs varētu uh, izvairīties no radikalizācijas. Paldies! Paldies! Halar kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad sākās krīze vidusjūras reģionā, mēs runājam par to, ka nelegālo imigrāciju varētu samazināt, ja mēs eh, paplašinātu iespējas ierasties Eiropā likumīgi. Bet šķiet tas neiznīdē problēmu pašā saknē, proti Eiropa nevar piedāvāt nodarbinātību simtiem tūkstošiem uh, cilvēku no trešajām valstīm. Tāpat mēs ne sociāli, ne ekonomiski nevaram pieļaut to, ka pie mums ir aizvien vairāk neintegrētu imigrantu. problēmas joprojām ir spēkā, nestoties to, vai cilvēki ierodas Eiropā likumīgi vai nelikumīgi. Gribēju pavaicāt, kāds ir jūsu strateģiskais redzējums, ko darīt, kā pārvaldīt šīs bēgļu traumas, tajā pašā laikā uh, neietekmējot uh, nelabvēlīgi mūsu sabiedrības uh, labklājības pīlārus. Vielen Dank. Ich... Lūdzu, Fosakungs, jā, man ir kādi 4-5 jautājumi. Pirmām kārtām, kā mēs varētu cīnīties pret masu uh, spiegošanu? Tas ir minēts arī NSA ziņojumā. Un tālāk tiesības būt aizmirstam mums šķiet, ka uzņēmumiem ir nepieciešams kaut kāds juridiskais satvars, lai varētu īstenot šīs tiesības būt aizmirstam. Trešais jautājums - cīņa pret noziedzību internetā, runājot par rezerves datu saglabāšanu, ko mēs vēl varētu darīt, lai cīnītos pret trūkumiem. Ceturtkārt, reliģiskais fundamentālisms, kā mēs varam aizsargāt savas robežas, uh, savu brīvību un vērtības. Un piektkārt eiro eh, just un epo, ja runājam par Eiropas prokuroru, ir nepieciešams procesuālās tiesības, ja tās tiks ieviestas. Paldies! Thank you, Axel. Paldies, Aksel. Brīnišķīgi. Tieši viena minūte. Musolīni kundze. Prezidente al ministro Orlando. Ar Lado eh, kungs. Uh, nerunāja tieši eh, par tiesību sargājušo iestāžu darbinieku atbildību. Ir eh, eh, lieta tieši pret Itāliju šajā sakarā. Itālijā ir pārauta šī te, uzticības starp pilsoņiem un tiesību sargājušām iestādēm. Un tiešām ir briesmīgi tas, ka bērni var palikt cietumos līdz 6 gadu vecumam kopā ar savām mātēm. Uh, Mēs eh, ceram, ka eh, šī robežu tēma būs eh, centrāla prezidentūras darba laikā. Tas skar ļoti daudz citas tēmas, un jūs runājāt par Frontex. Viens no Frontex vadītājiem iespējams būs no Itālijas kāda, kāda būs mm, Mare Nostrum un Frontex kopējie eh, pienākumi? Nedzirdēju par šādu kopīgu Eiropas eh, pār, robežu pārvaldības sistēmu. Ir skaidrs, ka finansējums, kas ir piešķirts eh, mm, šai, mm, šī programmai, ir ievērojams. Kad imigranti ierodas uh, Itālijā, tad jums tas ir tikai varbūt eh, skaitlis. Tomēr ir būtiski uh, saprast, ko mēs reāli varam iesākt ar šiem cilvēkiem. Next is Mr. Fontana. Fontānas kungs. Grazie, presidente. Buongiorno. Paldies, priekšsēja kungs. Vēlētos eh, uzdot jautājumu Alfāno kungam attiecībā uz Mara Nostrum operācijām. No vienas puses ir jāaizsargā cilvēki, kuri ierodas no karskartām zonām. Es vēlētos uzdot jautājumu, uzdot jautājumu, konkrēti jautājumu. Tātad cilvēki, kuri ierodas no šīm te karaskartajām zonām, nezinu, vairāk viņi ierodas, kā šie cilvēki brīdī, kad viņiem nav dokumentu, kā viņi tiek identificēti, vai ir kāda procedūra šajā sakarā, vai viņi paši var deklarēt savu identitāti, kā tas notiek? Un eh, cik efektīvā eh, veidā šīs, šos cilvēkus ir iespējams eh, identificēt, vai ir kāds procents konkrēts? Jo šiem cilvēkiem ir tiesības uz patvērumu, un viņi bēg no kara. Tomēr viņi šeit kļūst par nelegālās imigrācijas daļu. Un kā tiek pārvaldīta šī nelegālo imigrāntu plūsma tieši, kā to dara Itālijas tiesības sargājušās iestādes? pastāv bažas, eh, ka daudzi cilvēki no šīm imigrantu eh, plūsmām, ka tās var eh, nokļūt brīvībā bez dokumentiem. Un, tā, un tādā veidā arī netiek garantēta Eiropas pilsoņu aizsardzība. Is he, he's not here? No. Salgākungs. Nāgīkungs. Paldies. Ļoti, ļoti lakoniski. Šengena, Rumānija. Kad? Otrs jautājums, Orlando kungs, jūs runājāt par pamatiesībām. Kas notiek Slovākijā, Rumānijā, Grieķijā? Ja jūs to zināt, kā jūs varat runāt par, tu, par pamatiesībām, ja šo valstu valdības neievēro savu pilsoņu pamatiesības? Nakī. No kī nav zālē. Jūs tomēr esat šeit, Nagī kungs. Lūdzu. Tézek két praktikus kérdést a bevándorlás. Paldies. Man ir divi praktiski jautājumi runāt par imigrāciju. Es esmu deputāts no Slovākijas. Gribu teikt, ka Ukraina ir mūsu kaimiņu valsts. vienu dienu simtiem tūkstošu bēgļu varētu nonākt pie mūsu robežām. Vai mēs eh, to apzināmies? Otrs jautājums. Nelegāla ekonomiskā migrācija. Tas ir liels, eh, tā ir liela problēma. Vai prevencija varētu būt pareizā recepte, lai to atrisinātu? Tas attiec arī uz cilvēku tirdzniecību, cilvēkiem apsola neskādus zelta kalnus, un, diemžēl, bieži vien tie paliek tikai sapņi, kas ļoti ātri pārvēršas pišļos. Varbūt, ka prevenciju vajadzētu veikt jau izcelsmes valstīs, piedaloties NVO un citām organizācijām, uh, tā būtu panākuma atslēga. Medijos un citur mums ir jāinformē cilvēki, ka viņi nevar sagaidīt to, ka viņiem viss iekritīs rokās atbraucot uz Eiropu eh, māju vieta un eh, labi apmaksāt darba vietu, un, nu, diemžēl, kontrabandists svaidās ar šādiem solījumiem. Es kādreiz dzīvoju otrpus dzels aizkara, mums nebija nekāds informācijas par to, kas notiek Um, rietumos, un, diemžēl, internetu laikos tas nav citādāk. Gabriels kundze. Paldies, Alfāno kungs, jūs daudz runājāt par Eiropas Savienības vienotību. Mums vajadzētu Um, um, atcerēties, ka ir divas uh, uh, dalību valstu kategorijas - Bulgārija, Rumānija, Schengenas zona. Kā tad jūs pie tā strādāsiet tālāk? Vīza uz Kanādu un ASV ir ļoti daudz Eiropas dalību valstu, uz kurām pilnībā neatiecas apusējības princips. Uh, Un Dijas Demēras kungs teica, ka mēs beidzot vēlamies kopīgu atbildi, ko tad darīs Itālijas prezidentūra, lai panāktu progresu. Orlando kungs. 2011. gada aprīļa direktīva, kad tā stāsies spēkā, mums vajadzētu pievērst vairāk uzmanības tam, ka ļoti daudzi šie ārzemju karotāji tiek rekrutēti pateicoties internetam un sociālajiem tīkliem. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies! Saka Jureka kungs, gribēja uzdot jautājumu abiem ministriem. Divi miljoni eiropiešu pagājuši gada parakstīja lūgumrakstu. rakstu Lielākā grupa bija itāļi. Līdz ar to Itālija var uzņemties šo pilsoņu iniciatīvu, proti, ka Eiropas Savienība nedrīkst finansēt abortu veikšanu dien, Eiropas dienvidu valstīs. Uh, Mums ir jāizrāda solidaritāte, mums ir jāpiesaist investīcijas, nevajag veicināt abortu veikšanu. Vai Eiropas komisija ir ignorējusi šo pilsoņu iniciatīvu? Itālijas prezidentūra varētu atbalstīt savu pilsoņu iniciatīvu, jo tas ir ļoti svarīgi arī diviem miljoniem parakstītāju. Paldies, Spinelī kungs. Thank you. Grazie, due domande. Paldies, divi ātri jautājumi. Par mm, diviem amatiem Eiropas Savienībā. Imigrācijas eh, komisārs, eh, kādas būs eh, mm, pilnvaras šim cilvēkam un kāda, kādas būs programmas, kas ir realizētas saistībā ar Frontex? un vai tiks izveidot šādi aizsargāti humanitārie koridori? Otrs jautājums attiecībā uz Eiropas prokuratūru. Vēlētos uh, jautāt Orlando kungām. Jums uh, liekas realistiski uh, iekļaut cīņu pret mafiju Krīma komitejas darbā, ja tur tiek skārti tieši jautājumi eh, par noziegumiem eh, pret Eiropas Savienības budžetu, kuru mafijā nav nekāda sakara. Paldies! Paldies, Vindbergs kundze, visbeidzot. Så mycket för ordet. Eh, jag har en fråga. Paldies. Šķiet, jūs teicāt, ka Eiropas Savienībā būs kopīga patvēruma politika. Uh, Nu, kā jūs esat nolēmuši to īstenot, vai katra valsts lēms pati, cik eh, patvērumu meklētāji uzņemt? Protams, katra nācija var lemt pati, kā un cik uzņemt. Es nedomāju, ka vajadzētu atbalstīt šo kopīgo patvērumu politiku. Alfāno kungs. Jūs runājāt par resursiem. Uh, Protams, eh, piesaistot resursus, mēs varam eh, atbalstīt ļoti daudz cilvēku. Es nāku no Zviedrijas, Ziemeļa Eiropā. Mēs uzņemam daudz vairāk imigrantu nekā citas Eiropas valstis. Un mums pat varbūt netrūkst naudas, mums trūkst vietas, bet katrai valstī vajadzētu to lemt pašai. Paldies, dārgie kolēģi! Vai es drīkstētu lūgt eh, tulkas? palikt nedaudz ilgāk, saka priekšsēdētājs. Nu, vēl tikai dažas minūtītes. Dargie kolēģi, protams, es negribēju, lai mēs nonāktu tādā situācijā, bet atbildēt uz 23, 24 jautājumiem ir ļoti uh, grūti, un es negribēju, lai jums visiem būtu atvēlēta tikai viena minūte, nu, bet dažos gadījumos tas nemaz nebija tik ļauni. Nē, nē, tas jūs tikai disciplinē. Man, protams, vajadzēja paredzēt, ka ne, visu prioritāšu apkopojums, protams, eh, nozīmēs plašu ažiotāžu un varbūt, ka vajadzētu arī pārdomāt eh, cik daudz laika atvēlēt koordinatoriem un jāpiedāvā iespēja visiem deputātiem, arī jaunajiem deputātiem izteikties. Un bieži vien eh, visi runā par vienu un to pašu, nu, bet tāda, nu, ir politikas daba, mēs te eh, paužam politiskus paziņojumus. Tagad došu vārdu abiem runātājiem, un, ja jūs varat eh, tagad sniegt tāds konkrēts atbildes, tas ir labi, bet jūs varat arī uh, atbildēt uz jautājumiem rakstiski un tad uh, sniegt tādu vispārīgu pārskatu. Un gribu pateikties tulkiem, saka priekšsādātājs par to, ka viņi piedalās arī šajā pēdējā jautājuma kārtā. Alfāno kungs. Nu, tikai tādu noslēgumu runu. Un pārējo rakstiski. Nu, varbūt vienu minūti, ja jums izdosies, tāpat kā mūsu deputātiem. Nu, jūs visiem bija pusotra minūte, nemaz minūti jūs nerunājāt. Sirsnīgs sveicieni. Tik tiešām ļoti īsi izteikšos. Divas vai trīs minūtes var izteikties. Eh, pēdējais, eh, pēdējā jautājumu mm, kārta eh, izcēla būtiskos jautājumus, ar kuriem mums ir jā, jāstrādā iekšējā drošība, terorisms. Mums ir jāveicina solidaritāte saistībā ar patvērumu jautājumiem, ir jāgarantē drošība mūsu līdzpilsoņiem. Un stratēģijai ir jābūt tādai, ka tiek stiprināts aģentūra darbs un e, tiek spēcināta mūsu Eiropas e, Savienība e, kā ārlietu spēlētājs. Tas ir, tā ir atslēga ar izcinājumam saistībā ar nesnējiem notikumiem migrācijas jomā. Arī attiecībā uz jautājumu, kas attiecās uz to, kā tiek skatīta legālā imigrācija un kā notiek cīņa pret nelegālo imigrāciju. Tas viss mums dos uh, spēku darboties ārlietu jomā. Cīnoties, cīnoties eh, pret eh, terorismu un kriminālu un organizēto noziedzību, mēs uh, cīnāmies uh, pār mierīgāku nākotni, jo mūsu rokās ir iespēja uh, pārliecināt Eiropas pilsoņus par to, ka Eiropas, Eiropa ir droša vieta, kur dzīvot. Daudz kolēģi jau ir teikuši, ka vajadzētu stiprināt aģentūras, viņi runāja par Eirosūru, Eiropolu, ir arī jautājums par Seipolu. Es domāju, ka risks, ko Eiropa nevar atļauties, ir eh, nepabeigt iesāktās lietas. Eh, Stokholmā tika noslēgta, tika notika vienošanās par vadlīnijām, bija liels ambīcijas, bet eh, pēc eh, Stokholmas konferences beigšanās mums ir pienākums realizēt mērķus. Tāpēc, ka, jā, šajā iekšlietu un tieslietu uh, sektorā Eiropu var eh, saukt eh, par tādu, kas nav uh, sasnieguši mērķus. Un tas ir noticis tāpēc, ka uh, valsts ir uzsvēruši savu, um, savas egoistiskās intereses. Uh, tas mums neļaus panākt Eiropas Savienības spēcīgas lomas panākšanu visā pasaulē. Ir e, nepieciešams e, šajā pusgadā izstrādāt jaunas e, normas, kas dot ieguldījumu arī drošībā un migrācijā. Imigrācija ir jautājums, kas skar visu Eiropas Savienības nākotni, un tajā pašā laikā ir nepieciešams piesaistīt uh, profesionāļu imigrāciju uz Eiropas Savienību. Un ir ļoti būtiski eh, nošķirt eh, šo te nelegālo imigrāciju no um, legālās un veicināmās imigrācijas. Es domāju, ka daudz no jūsu mm, jautājumiem um, liecināja um, uz to, ka jūsu darbs nākotnē būs strateģisks, un mēs ļoti centīsimies sastrādāties ar šo komiteju, kā arī ar visu parlamentu. Un es vēlētos eh, teikt eh, komitejas priekšsēdētājiem, ka esam eh, jūsu rīcībā, esam gatavi atgriezties šajā komitejā, ja esam noderīgi, lai virzītu uz priekšu visu savienības darbu. Paldies, Anģelīna. Orlando kungam vērts, kas attiecās uz personas datu aizsardzību. Mūsuprāt, milzīga problēma, milzīga politiskā problēma ir ehm, saskaņot eh, visas normas, un eh, saskaņošanā eh, nedrīkstētu būt kādas atkāpšanās no garantijas sistēmas, kuras valsts ir izveidojušas saviem pilsoņiem. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams regulējā noteikt tiesības uz aizmiršanu. Šis darbs iesākās jau Grieķijas prezidentūras laikā. Prezidentūra arī, e, protams, ņems vērās tiesas spriedumu un vēlētos e, teikt, ka mūsuprāt ļoti būtisks ir e, tas, lai šis dosie virzītos uz priekšu šī pusgada laikā. Esam to iekļāvuši arī neformālajā sanāksmēs, tāpēc, ka uh, tur ir objektīvas uh, grūtības, un līdz šim panāktais uh, progress attiecās uz m, datu apstrādi uz to datu, kas ir eh, eh, valsts iesāžu rīcībā. Es eh, nedomāju, ka ir izdarīts viss, kas bija, ko vajadzēja izdarīt, un ir nepieciešams veltīt īpašas rūpes, lai šo dosie noteiktu par prioritāti. Kas attiecās uz Eiropas prokuratūru, uz to norādīja vairāki mm, runātāji varas nu nedaudz uh, analizēt šo jautājumu. Mēs uh, nevaram mm, tad, tad uh, runāt par kādu vienprātību, jā vai nē. Mūsuprāt, būtiski ir uh, panākt mm, maksimālo iespējamo konsensu. Un ir svarīgi, lai šis konsens neiztukšo institūcijas, ka tas beigās izrādās tikai formāls juridisks regulējums Tas ir tāds eh, līdzsvara punkts, kur mums vajadzētu censties panākt. Kolēģialitāte eh, jau eh, pastāv, un mums ir jāpanāk tāds konsens, kurā būtu pārstāvēts dažādas jurisdikcijas. Un nevajadzētu nonākt pie situācijas, kad jaunajai institūcijai nav nekādu pienākumu. Ja šī te krāpšanas gadījumi uh, uh, pret Eiropas Savienību tiek veikti no mafijas, tad, protams, ka arī uh, Eiropas prokuratūra uh, cīnīsies pret uh, mafiju šādā uh, aspektā. Uh, šobrīd vēl ir sarežģīti uh, noteikt uh, prokuratūras kompetences, un šobrīd ir tik tiešām um, sarežģīti uh, šobrīd iekļaut prokuratūras darba kārtībā kādus specifiskus uh, uzdevumus, kas ir veltīti cīņai pret mafiju. Un tāpēc es domāju, ka ir iespējams uh, panākt uh, progresu uh, tieši pamatiesību saskaņošanas jomā saistībā ar konfiskāciju. Jo pie šīs, šī jautājuma jau ir paveikts liels darbs un ir reālāk šeit kaut ko šobrīd paveikt. Un tēmas, kas attiecās konkrēti uz Itāliju, šobrīd neskāršu. Uzklausot eh, komitejas locekļus, es vēlētos teikt, ka mēs ceram, ka mums iedosies eh, veiksmīga sadarbība ar Itālijas prezidentūru, izstrādājot Eiropas Savienības iekšējās eh, drošības stratēģiju un Mēs uzskatām, protams, ka ar šīs prezidentūras palīdzību būs iespējams panākt progresu pie direktīvas, arī pie sadarbības tieslietās. Lielas paldies par līdz šim Uh, izrādīto sadarbību. Un paldies uh, par komitejas locekļiem par šodien, šodien izrādīto pacietību.